Chers euh, collègues, euh, j'espère que vous êtes collègues pour restaurer un petit peu et je voudrais ouvrir. Euh... Ceru, kā esat euh, veiksmīgi atgriezušies mūsu otrajā paralēlajā darba sesijā? Aplūkosim jautājumu par nodarbinātību. Par to jau arī šorīt eh, runājām, runājām par eh, diviem tematiem. Un līdz ar to es domāju, ka ir pietiekams eh, konsens šiem diviem tematiem. Pirmais ir jauniešu bezdarbs. Par to mēs runājam. Un tad arī sociālā ietekme. dalībvalstīs, kuras saskarās ar problēmām. Un tas ir arī ļoti svarīgs uh, punkts. Mēs runājam uh, par taupības uh, eh, pasākumu ietekmi. Un SVF ietekmes no, novērtējums arī ir iekļauts sarakstā. Un diskusijā skatīsimies, kāda tam visam ir bijusi ietekme. Ņemot vērā to, kam ir gājuši cauri dalībvalsts. Un es domāju, ka viena no lietām, kas mums ir jādara eh, pavasara Eiropa, Eiropa padomē, būs, eh, kā mēs eh, varam sākt virzīt uz priekšu šo procesu kopumā. Ir jāatzīst, ka Eiropas Savienība ir recesijā. Ir jārunā par nodarbinātību, jo sevišķi par jauniešu bezdarbu. Es vēlētos no sākuma komentēt par šīs dienas sanāksmi. Mērķis ir uzlabot ekonomiskās eh, politikas eh, koordināciju. Ir eh, trešais gads kopš eh, rit tā saucamais Eiropas semestris un ietveru eh, lied, sniedz eh, gadskārtējais pārskats un šī gada martā Eiropa padome nolems par vadlīnijām uz ko arī dalībvalstīm nāksies rēģēt. Mūsu rīcībā ir divi dokumenti - nacionāla programma attiecībā uz struktūrāliem jautājumiem, kā arī tā sauktais eh, stabilitātes konverģences dokuments, eh, kurš aplūko tā, to, kā uh, izaugsmas pakts tiek realizēts. Un runājot par demokrātiju, mums ir nepieciešams uh, lai e, tiktu iesaistīti visi slāņi, lai tiktu virzīts priekš tas, ko sāka komi komisija un tas, ko dara nacionālās valdības. Es domāju, par to mēs runāsim tad, kad mēs e, aplūkosim budžeta kompaktu. šiem te leģitimitātes slāņiem ir jānāk kopā, tāpēc ka katram cilvēkam ir jāparāda sava loma šajā procesā un tajā pašā laikā. Un arī, arī cits slānis ir svarīgs. Nodarbinātības sociālajā jautājuma cīņa pret uh, izslēgšanu. Tās ir lietas, kas mums ir ļoti e, citīgi jāaplūko, tāpēc ka likumdošana un politisko procesu vadība e, noris nu, dalībvalstīs, bet e, ekonomiskajiem lēmiem, kādi tiek pieņemti, ir liela ietekme. Līdz ar to mums ir jāpastiprina iesaistīto spēja attiecībā uz sociālajām sēkām un to, kas eh, notiek ar iznotajām po rīcību politikām un kopējais eh, sociālais līdzsvars. Un arī eh, parlamentārais balans starp sociālo komiteju un ekonomikas komiteju. Tas svarīgi ir uh, panākt līdzsvaru starp dažādajām komitejām, kuras ir atbildīgas par šiem jautājumiem. Un padomē arī ir jāpanāk līdzsvars starp ekofinu. Un EPSCO eh, sociālo lietu jautājumiem 7. un 8. februārī. ir jāiesaistās, jāskatās, eh, ko mēs darīsim cilvēku labā. Līdz ar to šeit ir iesaistīts līdzsvars. Un tā ir tāda klasiska divējādība. Un līdz ar to sociālajie jautājumi ir eh, saistīti ar darba tirgus funkcionēšanu, arī ar to, kā mēs eh, nosakām ekonomiskās politikas vadlīnijas. Un tagad dalībvalsts redz, ka kaut kas tiek darīts arī apsaimnības līmenī, aizvien vairāk eh, lietu, kas ir saistītas ar nodarbinātību un izslēgšanu, sociālo politiku spēju kaut ko iesākt lietas labā. Un tas arī saskarās ar ekonomiskās politikas jautājumiem, tad vairāk investīciju, vairāk izaugsmas politikas. Tā ir eh, kā mantra. Mums tiešām vajadzētu risināt eh, nu, bezdarba problēmu. Un tas ir eh, viens no aspektiem, kad mēs aplūkojam šīs pēcpusdienas temats. Es detaļās neiedziļināšos attiecībā uz to, kāda ir situācija ar darba vietām, jo sevišķi ar jauniešu darba vietām Eiropas Savienībā. Es domāju, ka jūsu pašu rīcībā ir visi skaitļi. Līdz ar to ne, necentīšos jūs apgrūtināt ar to atkārtošanu. Tad pirmais sarunu rauns ir jauniešu bezdarbs, un mēs uzreiz varētu ķerties pie šī temata ir divi komiteju vadītāji klātsoši. Grieķu kolēģis Karmastinas, kuru tikāmies vakar, kā arī Spānijas pārstāvis Aspiros kungs. Aspiros Vilār kungs, paldies, ka ieradāties! Kā arī garantijas jauniešiem Eh, mums ir gods un prieks eh, šeit eh, sveikt tātad Somijas pārstāvi Tāri Filatovu. Un tad būs arī divi parlamenta uh, referenti. Paldies viņiem, ka viņi ieradās. Tas Krizdļevskas kundze, kā arī Kristensen kungs. Krisdēskas eh, kundze ir tautas partijas eh, pārstāve, bet Kristēnsen kungs ir no sociālistu un demokrātu uh, grupas, līdz ar to tur ir labs līdzsvars. Pirms uh, dodu jums vārdu, atgādināšu Karavas parlamentā. Mēs esam uh, pieņēmuši dokumentu, kurš ir atrodams jūsu mapītēs. un tas saistīts ar 8. februāra sanāksmēm. Pilnībā ir jāpatur prātā jautājums par jauniešu garantijām. Kas ir šīs garantijas? Tad, tad lai jaunieši, kuri ir izgājuši praksi vai kuri ir beiguši skolu, lai viņi nekļūtu par eh, bezdarbniekiem uz vairāk kā četriem mēnešiem. Nesaņemot eh, darba piedāvājumu, eh, vai kādu citu prakses vietu. Līdz ar to komisijas priekšlikums balstās uz ideju finansēt vajadzības, kuras eh, pēc iespējas vairāk atbalsta Eiropas sociālais fonds. Un tas uh, nozīmē, ka dalībvalstīm vajadzētu pieņemt komisijas priekšlikumu. 25 procenti tur ir kohēzijas politika. Bet tā kā nevar teikt, eh, ka nav dots pietiekami daudz naudas eh, šīm rīcību politikām un Eiropas parlamentā, mēs esam teikuši, ka labākais eh, risinājums ir tāds, ka jauniešu garantijas politikai ir jāfinansē ar konkrētu budžeta pozīciju Eiropas budžetā. Un tas novest pie tā, ka tiek sniegtas gādas eh, garantijas jauniešiem. Ka tas tiek atzīts Eiropas eh, līmenī. Un netiek atzīts tikai sociālās tiesības, bet tiek radīts arī kāds uh, rīcības instruments, kas varētu tikt uzskatīts kā par tādu automātisku stabilizātoru. Un tad arī varēsim runāt, runāt par eh, citiem atbalsta avotiem. Eh, šķiet, ka esmu runājis jau pietiekami daudz, tāpēc eh, lūkšu jūs nesakot manam piemēram. Kramastinis kungs, tad, ko jūs darāt jūsu valstī, ko jūs varat darīt, lai veicinātu jauniešu darbvietu izveidošanu, kādas ir iespējas šīm tā jauniešu garantijām? Oh, much, Paldies, priekšētājs kundze. Un tāpat kā vakar arī šodien izteikšos savā dzimtajā valodā, grieķu valodā. Paldies vēlreiz! Šī krīze ir arī Eiropas krīze, ko mēs šobrīd piedzīvojam. Un it īpaši smagi tā ir skārusi Eiropas dienvidu valstis, tostarp arī Grieķiju. Tā krīzes rezultātā ir eh, izcēlēs milzīgs bezdarbs un it īpaši no tā cieši jaunieši. Un tā vietā, lai runātu par jauniešu bezdarbu tikai Grieķijā, es vēlētos sākt runāt par šo problēmu visā pasaulē. visā Eiropā ļoti daudz cilvēku ir bez darba. Grieķijā aptuveni 26% iedzīvotāji nespēja atrast darbu un jauniešu starpā bezdarbs sasniedz pat 50%. Un visvairāk satrauc tas, cik ļoti palielinās bezdarbs. Ar katru ceturus mēs redzam, ka šī situācija pasliktinās, un uz doto brīdi mēs eh, redzam, ka nenotiek virzība uz stabilitāti. Saskaņā ar pēdējiem pieejamajiem datiem ko esam saņēmuši no Grieķijas statistikas institūtu par 2012. gadu pēdējo ceturksni. Vai 3 miljoni 500 tūkstoši apmēram cilvēki bija nodarbināti un apmēram 1 miljons bija bez darba. 24,5% tātad bija bez darba līmenis. Un tas ir uh, turpinājis palielināties. Un uh, 17 procentiem tas ir palielinājies pagājušajā gadā, un šāds pieauguma temps ir, um, manuprāt, ārkārtīgi bēdīgs. Un salīdzinoši ar iepriekšējo gadu par 8% aptuveni palielinājies jauniešu bezdarbs, tā kā šīs um, bezdarba līmenis pieaug ļoti strauji pēdējo pāris Eh, gadu laikā esam novērējuši divus ļoti būtiskus efektus, kas veicina bezdarbu. Pirmkārt, taupības politika, ko eh, mēs esam ieviesuši un kas ir izraisījusi milzīgu recesiju. Vairāk kā 4% samazinājies IKP, daudzi uzņēmumi ir spiesti slēgt savas durvis, un Līdz ar to visa valsts ļoti strauji grimsta nabadzībā. Vēl viena lieta, kas ir ļoti pārsteidoša. Un kur Eiropa nav īpaši spējuši palīdzēt citām valstīm varbūt ir mazāk šīs fiskālās problēmas, bet problēma ir tāda, ka uzņēmumi, kuri bija Grieķijā, devās prom no Grieķijas, devās uz valstīm, kurām nav tik liela grūtību. Un līdz ar to izveidojās tāda slēgto uzņēmumu ķēdes reakcija. 28% sieviešu, 21% vīriešu, bet visaugstākais bezdarba rādītājs ir jauniešu starpā, tātad cilvēki no 15 līdz 24 gadu vecumam. Un iespējams tas ir novērots arī citās valstīs, ka lielākais bezdarba līmenis ir to cilvēku starpā, kuriem nav nekāda pamat izglītība vai apmācība. Kam ir augstākā izglītība, tur bezdarba līmenis apmēram 24-28%, bez, bez izglītības ir 48%. Un tie, kuri, piemēram, ir pabeiguši augstāko izglītību un pat saņēmuši uh, e, doktora grādu, nu, tur bezdarba līmenis ir 12%. Jaunie bezdarbnieki ir 24% no kopējā bezdarba. Un tie cilvēki, kas darbu meklē vairāk kā gadu, nu, tas sastāv 52,6% Eiropas 11 nu, miljonu cilvēku meklē darbu. Viņi ir tā dēvētie ilgtermiņa bezdarbnieki. un reģionos, kur ir uh, liela infrastruktūras projekta, tur, protams, bezdarbs ir mazāks. Un salu reģionos ir ļoti augsts bezdarbs, aptuveni 13%. Nu, uh, salās, kur ir turisms, uh, bezdarbs nav tik liels, bet tur, kur nav Eh, tik liela turismu industrija, tad eh, bezdarba eh, līmenis ir augstāks par vidējiem rādītājiem. Līdz ar to mēs uzskatām, ka infrastruktūras attīstība arī salu reģionos un industrializētās valstīs kur ir augstā cīcīta rūpniecība un eksporta industrija. Nu, skatoties uz kopējo situāciju Eiropā, varbūt varētu būt visnotaļ optimistiski skatīties. Un Grieķijā mēs uh, cenšamies ieviest pasākums, lai veicinātu nodarbinātību. Un darba Ministrija 10. janvārī nāca klajā ar darba rīcības programmu jauniešiem. Lai, kā jau teicu, veicinātu jauniešu nodarbinātību, tātad, lai cīnītos pret bezdarbu. Un saskaņā šo stratēģiju infrastruktūrai tur ir piešķirt ļoti liela loma. Noslēgumā vēlos teikt, ka ir nepieciešams palīdzēt tām sociālajām grupām, kas ir visvairāk pakļautas bezdarba riskam. It īpaši, protams, jāpalīdz jauniešiem. Paldies Kremlis Ķinas kungam! no Grieķijas. Un pirms dodu vārdu kolēģim no Spānijas parlamenta darba lietu komitejas atgādināšu, ka šodien jūs esat saņēmuši eh, dokumentu. Un, ja jūs vēlties eh, eh, runāt pierakstieties lūdzu šajā. Tad aizpildiet šo veidlapu, ja vēlties uh, izteikties diskusijās. Tātad runāsim arī par Eiropas parlamenta apstiprinātām programmām. Arī par to, ko ir apstiprinājusi sociālo lietu komiteja, bet eh, kas nav apstiprināts ekonomisko monetāro lietu komitejā. Un tagad došu vārdu otram runātājam Jose Eugenio Piros Vilāra, kas ir eh, Spānijas parlamenta nodarbinātības komitejas priekšsādētājs. Eh, labdien! Paldies, priekšsādētāji! Paldies arī Eiropas parlamentam par iespēju piedalīties šodien šīs diskusijās. Mēs uzskatām, ka šis jaunais fórums ir ļoti svarīgs, lai būtu labas attiecības starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu, īpaši jau runājot par šo jautājumu, par eh, jauniešu nodarbinātību un bezdarbu, kas ir ļoti nopietns jautājums šodien Eiropā, un situācija eh, arī Spānijā ir diezgan smaga šī sakarā. Un Tur jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem, e, viņu starpā bezdarbs ir 55%, bet Eiropas saimnības līmenī šis rādītājs ir tikai 25%, tā kā 7,5 miljoni vecumā no 16 līdz 25 gadiem Spānijā nemāk, e, nestrādā. 2012. gada 5. decembrā Eiropas komisija sagatavoja rekomendāciju padomē par garantiju jauniešiem, kuru apstiprināja arī Eiropas parlaments 16. janvārī. Tad kāda ir Spānijas nostāja attiecībā uz garantiju jauniešiem? Nu, pirmkārt, runājot par politisko rīcību un makroekonomiku. Mēs turpinām tās reformas, kuras uzsāka Rahoja kunga valdība, kurš ir partido populāru samazinām deficītu, īstenojam taupības pasākumu, eh, kontrolējam valsts izdevumus, reformējam bankas un finanšu institūcijas, eh, pieprasam veikt eh, kavētos maksājumus, cenšamies apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, reformējam izglītības sistēmu, iesaldējam algas, reformējam nodokļus, it īpaši valsts nozarē tiek iesaldētas algas. Un lūk, daži no pasākumiem, kurus mēs esam pieņēmuši, lai pakāpeniski pārvarētu krīzi un atgrieztos pie izaugsmes un radītu darba vietas it sevišķi jau jauniešiem. Tāpat ir par eh, reforma eh, darbspēka jomā, un tas, ko mēs cenšamies panākt, ir izvairīties no darba vietu iznīcināšanas, ir ieviešot elastību. 2012. gads bija kooperatīvu gads un, un to īpašība ir tāda, ka krīžu laikā tie saglabā darba vietas un pat spēja radīt jaunas darba vietas. Un ko mēs cenšamies darīt? Mēs cenšamies ieviest pasākumus, piemēram, samazināt algas, samazināt darba laiku, uh, ieviešam elastību darba laikā, papildus apmācības, atbalstam konkurētspējas pilnveidošanu, un tas viss tiek darīts, lai izvairītos no darbinieku atlaišanas. Un tad ir radīts tādēvētais uzņēmēju līgums, un 10 mēnešos 34,617 jaunieši, kas ir jaunāk par 30 gadiem, ir izmantojuši šo līgumu Mums ir arī 150 eh, darba apmācības programmas, kas tika uzsākts 2012. gadā. Tas ir te par 100 vairāk nekā 2011. gadā. Un tur mēs ieviešam divkāršās apmācības pamatu, kas ļauj darba devējiem nolot konkrētas darbinieku kategorijas un tad saņemt uh, atlaidi savās sociālajās iemaksās. Vairāk kā 60 tūkstoši šāda veida līguma tika parakstīti pēc iepriekšējā gada laikā. Un tas nozīmē, ka doti daudz e, cilvēki ir izmantojuši šo iespēju vairāk kā divkāršojies šis skaits. un vairāk nekā 20 tūkstoši jauniešu līdz ar to ir spējuši atrast un paturēt darbvietu. Nu, tas varbūt nav tik iespaidīgs skaitlis, bet nu, mēs cenšamies šo negatīvo tendenci mainīt. Un mēs redzam, ka ir izmaiņas, mēs redzam, ka pieaug eksporta apjoms un uzlabojās uh, tirzniecības bilants Spānijā. Mūsu gada ikgadējais darba spēka politikas plāns 2012. gadam bija ar sešiem mēķiem, un viens no tiem ir mazināt jauniešu bezdarbu, un tad mēs cenšamies nodrošināt to, ka viņiem ir nepieciešamā e, izglītība, ka viņi ir spējīgi atrast darbu un īstenām arī citus pasākumus. Šobrīd mēs mēž, cenšamies samazināt jauniešu bezdarbu, iekļaujot ne tikai valsts noza eh, sektoru, bet arī privāto sektoru, jo mums ir nepieciešams piesaistīt arī privātu uzņēmējus. Mums ir stratēģija jauniešu nodarbinātībai, mēs esam izveidojuši lokošai stratēģijai, un katrs uzņēmums, kas Eh, izmanto šo stratēģiju, var izmantot šo logotipu, un šī stratēģija ir saskaņota arī ar garantiju jauniešiem un saskaņota arī ar citām izdotajām rekomendācijām. Mēs cenšamies nodrošināt, ka visi jaunieši, kas jaunāk par 25 gadiem, saņemtu iespēju kvalitatīvi strādāt vai mācīties vai gūt papildus kvalifikāciju pirmajos mēnešos, četros mēnešos pēc tam, kad ir pabeiguši savas mācības. Madridē notika Eiropas arotbiedrības sanāksme. Un mēs arī paužam atbalstu MEU un pašnodarbinātajiem un ļaujam samazināt uh, viņu sociālās iemaksas konkrētiem uh, darbiniekiem, tad jauniešiem, kas strādā konkrētās nodarbinātības jomās. Un, kā teicu, mēs atbalstam arī pašnodarbinātos un cenšamies veicināt piekļuvu kredītiem, lai cilvēki varētu uz, uh, dibināt paši savus uzņēmumus, lai uh, varētu darboties uzņēmē darbībā. Noslēgumā es domāju, ka šī rekomendācijas ļoti būtiskas, tostarp arī garantija jauniešiem. Mums ir jādomā par to, kas tiek dēvēta ar, jau par zaudēto paudzi, mums ir jārod piemēroti pasākumi. Un ne tikai jārunā par jauniešiem, ir jārunā par ciem bezdarbniekiem, kur ļoti sen nevar atrast darba vietu, tas rada arī psiholoģisks sekas galvā. Uh, tas ir tā kā pretējs uh, sadegšanas sindromam, kad pārstrādājas, kad darba nav nemaz, tad arī ir psiholoģisks sekas. Mums ir jācenšas integrēt šos cilvēkus darbu tirgu, kā to šobrīd arī teica komisijas pārstāvi. Mūsuprāt, uh, rekomendācijas, par kurām mēs runājam, ir uh, saulēcīgi piedāvātas, tā ir reakcija, uz kuru jau gaida mūsu sabiedrība un mūsu jaunieši. jauniešu bezdarbs ir, ir kā sērga mūsu sabiedrībā, tā ir īsta traģēdija. Un kā jau šorīt daudzi teica, gan deputāti Eiropā, gan uh, atsevišķajās valstīs, mums ir nepieciešams izaugsmes politikas, lai šo nopietno krīzu pārvarētu. Paldies! Paldies par jūsu uzrunu un tagad došu vārdu Viktorija Filatovai, kas vada nodarbinātības un līdziesības komiteju Somijas parlamentā. Eh, Viņi iepazīstinās ar atskaits kriterijiem, kurus ir piemērojuši Somi, un tādā mērā līdz to veicināja jauniešu praktisko ievaņu apūšanu darba laikā. Paldies, priekšsādātāji! Visi šodien zālē, kas mēs esam kopā, mēs ļoti labi apzināmies, manuprāt, kā skatoties no sabiedrības attīstības modeļa un nākotni, jauniešu nodarbināt ir absolūti svarīgi. Līdz ar to mūsu absolūti mēs saprotam, pirmkārt, ja jaunieci nestrādā, tas nozīmē, ka viņš izmaksā sabiedrībai vismaz, vismaz uh, miljonu eiro. Problēma jau nav tāda, ka mums pietrūkstu naudas. Jo, ja mēs tagad neieguldām, tad nākotnē mēs maksāsim vēl vairāk. Nu, es jums stāstīšu konkrētas lietas un precīzi, jo es domāju, ka tieši konkrētie piemēri, manuprāt, ir visliederīgākie. Tad mūsu politikas vairākie pīlāri. Pirmais no tiem ir vērsts uz to, ka visi jaunieši, kas ir jaunāki par 25 gadiem, vai arī universitāšu absolventi, kuri vēl nav sasnieguši 30 gadu vecumu, uh, meklējot darbu, nu tad viņam absolūti no valdības puses mēs piedāvājam konkrēts pasākums, kā to atrast un veicināt darbietu atrašanu. Otkārt, tālākā profesionāla apmācība personām, kas iegūši tikai pamatizglītību. Un trešais pilārs ir jaunieši personas, kas it kā mēs saucam, ir nozuduši, kas šobrīd nekur nepiedalās, nekur nemācās, neko nestrādā. Uh, Daži no šiem, protams, pieskat, varbūt, ka viņi ir nodarbināti tādā ziņā, ka pieskat ģimenē eh, mazākos brāļus māsas, bet līdz to viņi ir pakļaut lielās sociālās atstumtības riskam. Tāpēc mēs arī viņiem vēlamies piedāt aktīvus pasākums, lai viņi iekļautos darba tirgū. Tātad šī sociālā garantija jauniešiem tika izveidot 2005. gadā, un tā bija ļoti precīzi līdzīgi tam, kā to redz un šobrīd ierosina arī Eiropas komisija. Mūsu sākotnēja ideja bija tāda, ka tiek izveidots nodarbinātības plāns mēnešu laikā, kad persona jaunieci ierodas nodarbinātības aģentūrā un sāk meklēt darbu. Pēc tam trīs mēnešu laikā jaunatim jau tiek piedāvāts vai nu jauns darbs, vai kaut kāds pagaidarbs, vai mācekļa vieta, vai kāda cita veida nodarbinātība, kas līdz ar to novērš to situāciju, ka viņš nedara neko, ka vienkārši ir bezdarbnieks. Tālāk, piecu mēnešu periods, nākamais atskaites par kritērijas. Uh, jaunietis, kurš ir bezdarbnieks jau vairāk nekā piecus mēnešus, jau nonāk riska kategorijā, sociālās atstumtības kategorijā. Šobrīd mēs pārskatām šo jauniešu garantiju, lai precīzi to saskaņotu vēl ar labāk ar izglītības sistēmu un profesionālo apmācību. Līdz ar to mēs izvedām šādu jauno uh, sans, jeb iespēju karti, ko um, jaunieši var izmantot, lai atrastu darba vietu konkrētā uzņēmumā. Tas nozīmē, ka tāda subsidētā darba vieta jaunietim uzņēmumā. Piemēram, nu, ja ir kā darba devējs gatavs pieņemt jaunieti, bet nav gatavs viņam maksāt pilnu algu saskaņā ar koplīgumu, viņš tad saņem 700 eiro no valdības eh, kā subsidēto algu jaunietim, ko, nu, tad, bet šo, protams, 700 eiro saņem uzņēmējs kā darba devējs, un vēlāk tad maksā jaunietim, jā. Uh, Šis ir konkrēts modelis, subsidētā alga, un tas katrā ziņā ļoti stimulē jauniešu pieņemšanu darbā. Tad mm, darbdevējiem un uzņēmējiem daudz vieglāk ir pieņemt jaunieti darbā uz šādiem nosacījumiem. Tad vēl mēs koncentrējām uzmanību uz jaunajiem universitāšu absolventiem, kas ir jau vecāki par 25 gadiem, bet nevar atrast darbu. Uh, Un mēs mēģinām viņam palīdzēt, lai tas nebūtu, ka visu laiku viņi tikai mācās, mācās, mācās, un tā nekādu darbu nevar atrast. Mēs arī koncentrējam uzmanību uz viņiem un mēlam nodrošināt visu veidu pakalpojumus, kas ļauj tad jauniešiem kļūt vēl efektīvākiem, kas palīdz viņiem lielāku tīklošanu starp organizācijām, organizāciju starpā, kas tad palīdz savukārt jauniešiem atrast darbu. Un tāpat arī mēs skatāmies kā mēs varam piedāvāt profesionālu apmācību jauniešiem. Jaunieši, kas tika apguvuši, piemēram, pamatu izglītību, mēs viņiem tad piedāvājam profesionālu apmācību turpmāk arī. Mēs arī paveram jauns vidusskolas iespējas jauniešiem, kas kaut kādā dzīves prosmā ir nu, pārtraukuši savas profesionālās apmācības gaitas, nu, arod apmācību, un tad neko vairs īstenībā nedara. Tātad mēs runājam par jauniešiem, kas eh, arī ir iekļaujušies darba tirgu, bet nav atraduši pastāvīgu mm, darbu vietu, tad mēs atkal palīdzam viņiem arī atrast šādu stabilāku vietu, nevis visu laiku tikai no vienas pagāju darbu uz otru migrēt. Tātad šie ir ļoti daudz pasākumi, kurus mēs vistēmējam uz dažādām grupām. Un mm, īpaši arī tieši profesionāla apmācība. Mēs uzskaram tieši tās nozīmi, jo plašāk, daudzveidīgāk jauniešiem ir apmācība, jo labāks iespējas viņiem iekļauties darbtīklā. Mēs esam uzskaitījuši un saprotam, ka vislielākie ieguvēji ir tie jaunieši, kuriem jau ir ļoti attīstīti dažādas prasmes, kas jau it kā ir gandrīz iekļaujušies darba tirgu, bet tomēr nu, kaut kādu iemeslu dēļ to neizdara. Un tāpēc mēs arī te nodrošinām īpašo atbalstu šādam izlēmīgam solim un palīdzam viņiem piekļauties. Tāpat arī rūpējamies par jauniešiem ar nu, problēmām, garīgās attīstības traucējumiem, kam nepieciešama rehabilitācija vai dažāda veida atkarības. Arī domāt par personām, jauniešiem, kas regulāri aizlaiž, nemācās vairs, un kam ir problēmas ar noturī, spēju noturēt uzmanību un mācīties. Tad mēs vēlamies nodrošināt, lai vienmēr ir kāds, kas izsako un pamana, ka jaunieši pēkšņi vairs neiet skolā, lai kāds izsako un tad uh, arī viņiem palīdz tomēr atsākt skolu izglītību. Tad mēs runājam par plašākiem sociālajiem pakalpojumiem, nodarbinātības pakalpojumiem un vietējo pašvaldību atsevišķajiem dienestiem, kas spēja palīdzēt. Tātad šie pasākumi, kas ir vērsti uz jauniešiem, viņi nevar būt tādi vispārīgi, ir jābūt precīziem, pielāgotiem konkrētām vajadzībām. Nevar būt, ka mēs nosakam politiku, konkrēts atskaits mēķus, termiņus, uh, un tikai tad steidzam un mēģinām panākt uh, rādītājus. Nē, te starpā ir ļoti svarīgi pamanīt, ka šie precīzi pielāgoti pasākumi. Paldies, man tiešām prieks, ka jūs arī piedāvājat šo ļoti precīzus, konkrētus risinājumus, tas bija tiešām apsveicami. Bet vienlaikus es vēlos arī, vēlos kā priekšsādātāji, jums uzdot jautājumu. No kādiem līdzekļiem mums izmaksāja šīs subsidētās algas 700 eiro apmērā jaunietim, jeb uzņēmējam, lai viņš no, nodarbinātu jaunieti un iekļautos līdz to darba tirgū? Un kādā veidā tad jūs e, nepārkāpjat koplīgumus, kur parakst arotbiedrības? No kurienes no jums ir šis finansējums? Nu jā, tas ļoti labs jautājums. Paldies. Darblietu ministrijai ir speciāls budžets, budžeta pozīcija, kas ir vērsta jauniešu bezdarbnieku pārkvalifikācijai, ja kvalifikāciju apgūšanai. Un šo naudu mēs, protams, ņemam tad, pirošana, tieši par šo budžeta pozīciju mēs arī tad uh, novirzām šo dotēto algu izmaksājumu. Labi, nu, paldies. Nu, ko, tagad, protams, mums ir vēl nākošie runātāji, bet es, protams, arī vēlētos dot vārdu mūsu Eiropa parlamenta deputātiem. Bet, um, nu jā, tad tā būtu, tad Strislevskis kundze, kas sagatavos arī attiecīgu ziņojumu par jauniešu bezdarbu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka uzaicināt arī šodien piedalīties sanāksmē. Es eh, savu uzstāšanos vēlos, protams, arī eh, akcentēt eh, par jauniešiem darbtirgū. Mums jāsaprot, ka Eiropas iestāžu sagatavotie dokumenti nodarbinātības lietās ir tikai vienkārši rekomendācijas dalībvalstīm. Tas ar vienu ir nacionālās kompetences jautājums, un tas ir viņu rokās attiecīgi rīkoties. Tādēļ man ir liels prieks, ka arī dalībvalstu parlamenta deputāti šeit ir zālē. Šī situācija ir sarežģīta, mēs to zinām. Šobrīd ekonomiskā krīze, ko piedzīvojam Eiropā, nozīmē to, ka nerodas jaunas darba vietas. Turklāt darba devēji mēģina visos veidos samazināt darba izmaksas. Saskaņā ar Eiropas statistiku 40% no visām nodarbinātām personām, eh, kas strādā uz īstermiņa pagaidu līguma pamata, ir jaunieši. Tad no šiem īstermiņa 40% ir jaunieši. Un tas, protams, nozīmē, ka viņi ir ļoti pakļauts šādām lielām svārstībām darba tirgū. Viņiem trūkst arī šīs pārliecības par perspektīvu karjeras attīstību. Un tas arī redzams, kas notiek Eiropas demogrāfiju. Vienkārši cilvēkiem nedzimst bērni, jo viņi uzskata, ka viņi nevar viņam nodrošināt finanšu garantijas un drošību. Mēs arī jau runājuši vairāk kārt par dažādiem veidiem, kādam palīdzēt jauniešiem, kādam uzlabot nodarbinātību. Ir runa par arī Eiropas kvalifikāciju, ietvaru un jauniešu garantiju. Katrai dalībvalstī jau zinām mērā ir līdzīgi pasākumi šobrīd jau ieviesti, kas arī skaidri tādi apkopot šajā stratēģijās. Diemžēl jāatzīst, rezultāti nav apmierinoši. Nepieciešams panākt būtisku uzlabojumu visā sistēmā. mums ir jāpanāk, ka efektīvi un reāli pasākumi tiešām darbojas. Mums jāpanāk situācijas uzlabošana. Tieši par to es runāju arī savā ziņojumā par jauniešiem darba tirgū. Analizējot jauniešu situāciju, mēs, protams, nevaram to atraut no vispārējās ekonomiskās situācijas Eiropā. Eiro, Eiropā valda ļoti liels bezdarbs. Turklāt tiek atlaisti ļoti pieredzējuši darbinieki ar nozīmīgu lielu pieredzi. Un viņus jau neaizsē nekādi jaunieši. Turklāt jaunas darbvietas rodas ļoti sporādiski. Tas nav tāda reāla parādība. Tieši tādēļ valdībām ir jāveicina uzņēmēja darbība, īpaši šādos krīzes apstākļos. Līdz ar to veicinot, ka tiek saglabāts darba vietas un dar, radīts jauns. Tātad jāpiedāvā šādi stimulējošie pasākumi, lai uzņēmumi būtu gatavi veidot jaunas darba vietas. Jauniešu garantijas, kas tieši norāda, nod, nodrošinātu jauniešiem vai nu nodarbinātības iespējas vai profesionālu apmācību dažādu veidu prasme apkuvi, nu, mēs redzam, ka arī universitāšu absolventi, mm, kas jaunāk par 30 gadiem, nu, te ir ļoti svarīgi tieši piedāvāt viņiem izrāvienu. Te galvenais avots ir Eiropas sociālais fonds. Bet ir jāņem spēkā arī vairāk citi faktori. Lai šādas garantijas izdotos, ir jānodrošina sadarbības starp nodarbinātības dienestiem. Tāpat arī profesionālo konsultāciju birojiem, izglītības iestādēm, mm, jauniešu atbalsta dienestiem, sociālajiem dienestiem, kas strādā ar jauniešiem. Nu, ļoti svarīgi, lai dalībvalsts pielāko savus pasākumus precīzi ņemot vērā vietējo tirgu, darba tirgu. Nu, nevar būt, ka visu laiku valdības atrunājas tikai ar budžetu konsolidāciju, un tas būtu milzīgs ilgtermiņa zaudējums. Ja mēs nepalīdzēsim jauniešiem iekļauties darba tirgū. Jo šādi jaunieši ir, kas neko nedara, nemācās, nestrādā, neapgūst jaunas prasmes, turklāt nepabeidz skolu. Nu, šobrīd mūsu aplēs ir, ka tas ir aptuveni 15% no visiem jauniešiem. Tas reiz nozīmē šī vesela 15% riska grupa, kas jau nonāk sociālās marginalizācijas riska zonā. Tādēļ eh, viņiem jāpalīdz. Mums ir pirmkārt jāreformē izglītības sistēmas. Izglītības sistēma ir jāsaprot kā investīcijas nākotnē. Tas palīdz jauniešiem arī iekļauties darbtirgū. Tāpēc arī mācību saturam ir jāmainās, ir jāpielāgojas un jāatspoguļo arī nepieciešamās darba eh, tirgus prasības. Turklāt ir jāiedrošina lielāka uzņēmējdarbības gars. ir jāspēj palīdzēt jauniešiem katram atklāt savus talantus, spējas. Un ir jā, jāiedrošina vairāk un jā, konkrētos veidos jāstimulē jauniešu uzņēmējdarbība, piemēram, piešķirt viņam nodokļu atlaides. Polijā mēs esam par to daudz jau sākuši tā domāt. Arī piedāvājot nodarbinātības aģentūrās eh, šāds konsultāciju pakalpojums, kas palīdz jauniešiem labāk izprast iespējamo virzienu attīstību. Mēs arī, protams, izmantojam arī ļoti spēcīgu un precīzu tirgus pētniecību šāda tirgus uzraudzība atklāja to, ka šobrīd darba devēji nedara visu iespējamo, lai iekļautu arī jauniešus savās uzņēmumos. Nākotnē rezultāti būs atkarīgi no ciešas sadarbības starp darbdevējiem, sociāliem dienestiem, nodarbinātības aģentūru un pašiem jauniešiem, kas aktīvi meklē darbu. šobrīd tie ir 5,5 miljoni bezdarbnieku jauniešu, jaunāk par 25 gadiem visā Eiropā. Situācija dalībvalsts starpā un dalībvalstu, piemēram, pilsētu un lauku vidē ir liels atšķirības. Mums ir, piemēram, Polijā 28% jauniešu bezdarbs, kas ir virs Eiropas vidējā rādītāja. Nodarbinātības trūkums jauniešiem Polijā mūs ļoti satrauc jo tas rada arī vispārēju tādu dzīves apnikumu, un tāpēc mums būtu jārīkojas, lai mēs izvarītos no zaudētās paudzes fenomena. Paldies! Paldies, kolēģi! Mūsu pēdējā runa. To teiks Alvē Kristensens. Viņš ir referents ziņojumam par Eiropas jauniešu stratēģiju. Jums iedod svārs, lūdzu. Paldies! Paldies par eh, man doto iespēju izteikties šodien par šo ārkārtīgi saroto jautājumu par jauniešu bezdarbu. Eiropas eh, nākotne ļoti lielā mērā ir atkarīga no tās jauniešiem. Komisija par to rakstīja savā uh, ziņojumā 2009. gadā, un mēs visam varam pievienoties. Tomēr jautājums ir par to, kā mēs varam garantēt, ka pastāv piemēroti apstākļi, lai Eiropas jaunieši varētu dot ieguldījumu Eiropas nākotnē. 22,8% no, eh, no Eiropas jauniešiem ir eh, bez darba. Tas nozīmē 5,5 miljonu jauniešu, un daudzi jaunieši uzskata, ka viņiem ir atņemta viņa nākotne. Mūsu priekšā ir daudz izaicinājumu, demografiskie izaicinājumi, ekonomiskā krīze, palielināta konkurence no citu valstu puses, un tas viss nozīmē, ka nav ātru risinājumu. Mums ir nepieciešama vispārīga stratēģija, mums ir eh, nepieciešama jauniešu stratēģija, lai mēs varētu garantēt eh, to, ka mums ir integrēta pieeja attiecībā uz jauniešu jautājumu. Un eh, ka mēs varam koordinēt savus centienus. Uh, Eh, komisijas jauniešu stratēģija līdz 18 gadam ir lieliska iniciatīva. Šim trīs gadu periodam ir jādomā par to, kas būs nākotnē. Priecājos redzēt, ka šai stratēģijai ir bijusi ietekme. Vairākas dalībvalstis ir izstrādājušas nacionālās jauniešu stratēģijas, un tās koncentrējās uz sociālo iekļaušanu un cīņu pret uh, jauniešu izslēgšanu. Un es arī atbalstu to, ka ļoti bieži e, tiek e, Eiropā organizēts dialogs ar jauniešiem, tāpēc ka jaunieši ir galvenās iesaistītās puses visā šajā diskusijā. Mums arī nevajadzētu skatīties uz atpakaļ. Ir beidzies trīs gadu cikls, varbūt tagad mums vajadzētu novērtēt, kas ir darāms nākotnē, uz kurām jomām mums ir jākoncentrējās, lai mēs varētu stratēģiju vēl vairāk uzlabot. Un mums arī vajadzētu uh, atzīt šobrīd eh, to, ka daži no pasākumiem nebija pietiekami veiksmīgi, lai risinātu milzīgos eh, izaicinājumus saistībā ar eh, jauniešu masu bezdarbu. Eiropā pārāk daudz jauniešu pameta skolu priekšlaicīgi. Un taupības pasākumi arī tiem, protams, ir ietekmi uz jauniešiem. Joprojām pastāv arī uh, Eh, dažādas eh, barjeras jauniešu nodarbinātībai konkrētos reģionos, teritorijās, un es domāju, ka mums ir nepieciešams, eh, lai šī stratēģija nākotnē būtu konkrētāk formulēta. Mums ir tiešām jākoncentrējās uz visefektīvākajiem pasākumiem jauniešu nodarbinātībā. Un ir trīs lietas, par kurām vēlētos runāt. Pirmā ir tas, ka ir jāgarantē tiešām darbs, jo mēs zinām, ka, ja jaunie budžetim nav ilgu laiku darbs, tad e, aizvien vairāk samazinās e, iespēja, ka viņš kādreiz sāk strādāt. Un līdz ar to mums ir jāuzlabo pārēj no izglītības vai apmācības e, uz darba tirgu, lai garantētu, e, ka tur nav nekādu tādu problēmu, un ir arī jāveicina dialogs e, starp izglītības iestādēm un darba devējiem. Lai jauniešu kvalifikācija atbalsts, at, atbilstu uh, Eh, darba tirgus prasībām. Un ir arī Eures eh, Eiropas darba portāls, kurš arī eh, var palīdzēt šajā ziņā. Mums ir arī Eiropas Savienības programmas tādas kā Erasmus, Da Vinci, un tas var palīdzēt jauniešiem gūt starptautisku pieredzi, kā arī iegūta valodas kompetences, kas ir nepieciešamas, lai viņi iegūtu darbu mājās un Eiropas jauniešu garantijas, eh, kurus mēs atbalstām parlamentā, pastāv, lai eh, jaunieši saņemtu darba eh, devēja piedāvājumu četru mēnešu laikā pēc tam, kad viņi ir beigušie prakses vietu vai, vai ir beidzies viņu darba līgums. Ir svarīgi, lai jaunieši nezaudētu cerību, ka viņi kādreiz atradīs darbu. Un otrā lieta, kur vēlētos uzsvērt, ir tātad tas, ka mums ir jārunā eh, jauniešu valodā, mums ir jāizmanto jaunās eh, tehnoloģijas, eh, Facebook un aplikācijas. Un mums ir arī jā, jāpalielina viņu zināšanas par šīm programmām, un mums arī ir nepieciešams sadarboties, tāpēc, ka mums ir nepieciešams dialogs, lai mēs varētu atrisināt šo, šo problēmu, ir nepieciešama sadarbības ar visām iesaistītajām pusēm, un arī jāpiemēro viss labākās prakses paraugi jākoncentrējās uz pieredzi, kādas ir bijušas, kāda ir bijusi valstīs, kurās ir liels jauniešu bezdarbs. Visi ir eh, jāiesaist, lai eh, šajā cīņā pret jauniešu bezdarbu. Līdz ar to tā būs eh, plaša diskusija nacionālajiem politiķiem, tāpēc, ka mums ir jāgarantē, lai būtu politiskā grība risināt šo problēmu Eiropas līmenī un nacionālā līmenī. Protams, ir skaidrs, ka jauniešu uh, Eiropas nākotne ir atkarīga uh, no jauniešiem. Paldies! Paldies! Protams, uh, tas ir ļoti svarīgi, kaut arī mēs uh, visi šeit uh, nesam tik jauni. Paldies! Septiņi cilvēki ir lūguši izteikties. Ceru, ka varēsim attiecīgi piešķirt runāšanas laiku. No sākuma vārds būs uh, runātājiem, kur varēs runāt trīs minūtes, lai būtu uh, arī reakcija nu, uz viņu teikto. Tātad būs uh, gan paneļa dalībnieki, gan arī runātāji no zāles. No sākuma runās Bekerkungs no nu, Nīderlandes valdības, Nīderlandes parlamenta. Viņš ir eh, Eiropas eh, lietu eh, komitejas loceklis Nīderlandes parlamentā, un viņš ir liberālās grupas dalībnieks. Paldies par šo interesanto ievadu, kādu mums sniedz vairāk referenti. Situācija Dienvidvalstīs tiešām ir biedējoša. Es esmu strādājis Nīderlandē kur, eh, kur jauniešu bezdarbs ir samērā neliels. Tomēr vēlētos eh, dalīties dažādas idejas, kas varētu būt noderīgas. Un pirmā ir tā, ka pat ar zemu eh, bezdarbu ir tā, ka um, vēlāk pauģu imigrantiem ir grūtāk piekļuva darba tirgumu. Un dažās jomās uh, ir arī trūkums, piemēram, pēc tehniskām darbiniekiem. Tas nozīmē, ka ir problēmas izglītībā. Un visefektīvākais veids, kā uh, risināt šīs problēmas, ir uh, novēršot uh, to, ka cilvēki nebeidz skolu. Ir nepieciešamas vienošanās ar darba devējiem par to, ka viņiem ir tiešām nepieciešama darbinieki tādā veidā, viņi kopā ar valdību var investēt konkrētās skolu programmās, kuras arī Um, motivē jauniešus izvēlēties konkrētus darbus, kas ir nepieciešami. Un es domāju, vēl svarīgāk ir tas, ka cenšoties garantēt uh, darba vietas, um, tad vēl svarīgāk ir garantēt uh, pieeja darba vietām, nevis pašas darba vietas. Un otrā lieta, par kur vēlējos runāt, ir tas, ka visās rekomendācijās uh, budžeta komitejai, iespējams, tas nav interesanti šajā zālē sadošajiem, tomēr ir darba tirgus reformas, un tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Es par to varu spriest pēc manas pieredzes savā valstī. Tomēr tas ir jādara, jo ir skaidrs, ka šobrīd darba tirgus vairāk aizsargā vecus cilvēkus, un jauniešiem darba tirgu ir grūti iekļūt. Un trešā ideja, kas iespējams niekļaujas šajā kontekstā, tomēr kopumā darba vietas eh, tiek radīts reālā ekonomikā. Un eh, viens no jautājumiem, par kuriem esam de parlamentā debatējuši, ir izaugsmes scenārijs Eiropā. Un tas sākās ar to, ka tiek eh, radītas darba vietas reālā ekonomikā. Un viens no instrumentiem, kurus vēlētos uzsvērt, ir e, brīvās tirdzniecības nolīgumi, kur, par kuriem ir jāspriež ar ASV. Un es ceru, ka esmu pareizi sapratis, ka īrijas e, priekšsēdājs vēlas arī e, tā darīt. Tas ir ļoti svarīgi e, reālu darba vietu radīšanā. Tā ir reāla ekonomika, un es domāju, ka arī to vajadzētu iekļaut darba kārtībā. Un vajadzētu arī mudināt komisiju rīkoties šai sakarā. Paldies! Paldies par šo konkrēto priekšlikumu! Protams, ka to iespējams ir iespējams eh, integrēt eh, dažādās nacionālās eh, programmās. Tagad kontrātas kundze no Bundesrāta un Eiropas lietu komitejas. Lūdzu. Cienītā priekšsēdētāja, dāmas un kungi kolēģi, vispirms paldies par šo ielūgumu piedalīties sanāksmē Pirmkārt, tieši tādēļ, ka jauniešu garantija un eh, perspektīvas jauniešiem ir ļoti precīzi un vispār absolūti izliet eh, kā dienas eh, galvenais jautājums. Tas man šķiet ļoti labi, un otrkārt, tas ir apsveicam, ka jūs risināt šo debatu tādā ar nacionālajiem parlamentiem. Apzinoties jautājumu aktualitāti, kas vispār ir acīm redzami, un skaidrs, ka jau kā. Ka Šo problēmu varam risināt tikai Eiropas līmenī un uh, nacionāla līmenī, savstarpēji risinot un arī pieņemot šos dažādos pasākums, noteikums, tas var ir uh, pašsaprotam. Es pateikšu dažas lietas. Es apzināti arī piedalījos un pieteicos šajā komitejā, jo es uzskatu, ka pirmkārt par visiem jautājumiem jāskatās plašā kontekstā un arī par jauniešu bezdarbību jārunā Eiropas ekonomikas un finanšu jautājumu komitejā. Ja jūs tikai visu atstājat atsevišķu sociālo lietu komiteju ziņā, tad šos svarīgos jautājumus mēs nespējam atrisināt. Tādēļ mums ir nepieciešama cieša sazobe arī šajos būtiskajos jautājumos. Un tādēļ man tiešām prieks, kā jūs Eiropas parlamentā šo to organizējuši. Un daudzie signāli, kurus mēs šobrīd redzam, kad visiem ir jānodrošina kopīgā pieeja, lai gan visi esam spiesti taupīt, vienlaikus mums ir uzdevums arī tērēt jauniešiem un panākt izaugsmi, tas ir absolūti svarīgākais signāls, ko jau šorīt debatēs mēs arī vēlreiz iezīmējam. Vēlos izteikties precīzāk arī par jauniešu garantiju. man likās ļoti iespaidīgi šie ziņojumi, kurus nu pat dzirdējām. Un te ir skaidrs secinājums. Tas arī, kas saista visas valstis. Bezdarba sekas, šī pesimisms, kas valda jauniešu starpā Eiropā, un tas ir ārkārtīgi acīm redzami. Un, manuprāt, šis jautājums īstenībā ir jautājums par Eiropas dzīvotspēju un tās akceptēšanu sabiedrībā. Uh, Es nevaru iedomāties, kā varētu būt šādam vispār vēlēšanu kampaņu par Eiropu, ja neatrisinam jauniešu bezdarba jautājumu. Nevar viss palikt tikai iekšējā tirgus līmenī. Mēs nevaram pateikt jauniešiem un iedzīvotājiem, ka mums jādara viss, lai nodrošinātu iekšējā tirgus pilnveidošanu. Mēs nevaram pilnīgi izskaidrot, ko nozīmē banku savienība. Mēs nevaram izskaidrot šādas sarežģītas lietas, ja mēs nespējam atrisināt jauniešu un iedzīvotāju sadzīvi, viņu uzdevums, viņu vajadzības. Tas ir absolūti svarīgākais šobrīd, un tikai uz tādu pamatu mēs varēsim būvēt tālāk. Vēl par šo jauniešu nodarbinātības garantiju. Es vēlos pateikt lielu pateicību parlamentam, jo arī jūs bijat tieši tie, kas šo jautājumu iekļāvāt darbkārtībā. Un tieši tādēļ no Nacionālo parlamenta mēs arī no Bundestrāta palātas vēlamies to arī skaidri paust jums atbalstu. Tad te jautājums nav tikai par Eiropas Savienību, bet arī par to, kādā veidā ir šie progresa ziņojumi katrā dalībvalstī progresa ziņojums par jauniešu bezdarba pārvarēšanu. Es uzskatu, ka tas ir jāiekļau absolūti katrā Eiropadomas samita uh, sami, uh, sanāksmē. Tātad šis ir progresa ziņojums, kurš ir jāskata par vienu no centrām jautājumiem katru reizi. Un tādā veidā mēs varētu panākt kādu vismaz virzību. Un vēl par programmu. Te ir ļoti labs idejas, iekļaujot arī nepieciešamo labāko prakšu apmaiņu. Uh, Es to visu atbalstu. To mēs vēlamies norādīt, ka katrā dalībvalstī jauniešu darba, bezdarbs struktūras atšķiras, ļoti atšķiras. Un tādēļ es aicinātu viss tas, ko mēs sakām un esam gatavi atbalstīt Eiropas līmenī, tomēr ir jāparedz milzīga elastība to ieviešanai uz vietas, jo šīm programmām ir jābūt atbilstīgām vietējai situācijai, vietējiem apstākļiem, kurus mēs varam pielāgot vietējām uh, vajadzībām. Tieši tāpēc būtu ļoti svarīga šāda elastīga pieeja. Un visbeidzot, finansējums. Ja mēs domājam par Eiropas parlamentu un par to, ka Eiropas parlaments iestājas par šādu programmu spēcīgu finansējumu, ko es atbalstu. Protams, zinu, ka no Vācijas mm, pārstāvot no vienas puses mēs jau, protams, arī esam saistīti ar mūsu federālās valdības pozīciju par vispārējo budžeta līdzekļu taupīšanu. Uh, bet kādā ziņā tomēr es tomēr dažas lietas gribu pateikt. Mēs nerunājam tikai par eh, daudzgadu finanšu schēmu. Mēs runājam arī par jauniešu sociālām garantijām. Tādēļ es domāju, ka Eiropas sociālais fonds nespējas atrisināt visus jautājumus. Eiropas sociālā fonda finansējums nepietiek visām vajadzībām. Tieši tāpēc Eiropas sociālo fondu, protams, var izmantot, bet nevar uzstāt, ka tagad mēs ar to visu noseksim un visu finansēsim. Tas būtu lieki un neapdomīgi radīt tik lielas cerības un tad tam sakot milzīgi vilšanās. Katrā ziņā paldies jums par jūsu aktīvo darbu. Lielas paldies. Ceru, ka Vācijas Ministrs nāk klajā ar eh, līdzīgiem eh, priekšlikumiem EPSCO sanāksmes laikā. Tagad Aleksandrs eh, Sarkas kungs trīs minūtes laika. Viņš ir Sp Spānijas pārstāvis Eiropas parlamentā. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Man ir divi komentāri. Par šiem tematiem. Esmu pārliecināts, ka Sadarbība ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir eh, iespēja to šodien izvērst eh, šajā formā, kur ir eh, iesaistīti Eiropas parlamenta deputāti un Nacionālo parlamentu deputāti. Un es domāju, ka šīs iniciatīvas, kuras ir uzsāktas, ir eh, diezgan uh, piesardzīgs attiecībā uz jauniešu nodarbinātību. Tas ir mazāk nekā mēs esam cerējuši. Tomēr tā mums ir iespēja izmainīt uh, drūmu situāciju. Es saku, ka tā ir piesardzīga, tāpēc, ka nav tādu īstu garantiju šajā Eiropas garantijā. Es domāju, ka mums ir jāizmanto labāk pastāvošie resursi, un tā ir iespēja dalībvalstīm. Es uh, neuzticos eh, dalībvalstu valdībām, es eh, nerunāju par eh, to, ko jūs pārstāvat, es runāju par visu dalībvalstu valdībām. Es uzskatu, ka tās domās par jauniešiem vismazāk, nu sākumā cenšoties atrisināt vispārējās problēmas. Es tām neuzticos tāpēc, ka esmu uzklausījis informāciju rekomendācijas eh, no padomas ir septiņas rekomendācijas Spānijas valdībai no padomas. Un tas vienkārši ir mm, tā kā nokopēts un eh, ielīmēts. Tur nav nekā jauna. Un tur ir viena kopīga lieta, tur nekad nav pieminēts eh, bezdarbs, un tur nekad nav pieminēts arī da, jauniešu bezdarbs tādā valstī kā Spānija. Uh, Un tas ir, tas liecina par viņu izpratnes līmeni attiecībā uz tādu valsts kā Spānija, un tāpēc es uzskatu, ka Nacionālajie parlamenti un Eiropas eh, parlaments eh, tiem ir eh, jārēģē. Lai dalībvalstis un valdības tik tiešām arī spērtu konkrētus soļus un apņemtos rīkoties. Un tas ir pirmais jautājums, par ko vēlējos izteikties, un otrā lieta ir sekas krīzai. Situācija tiešām drūma miljoniem jauniešu ir bez darba. Cilvēki ir, e, ir zaudējuši savus mājas. Tas nav tikai individuāla e, tiesība, bet arī kolektīvo tiesību jautājums, tāpēc, ka dažās e, valstīs pastāv uh, ierobežojumi, kas tiek uzlikti mēs, es, mēs esam spiesti reformēt konkrētus uh, aspektus, piemēram, kolektīvās tiesības, uh, tur ir, piemēram, labklājības elementi. Mums tiek lūgts. Tad tieši nacionālajiem parlamentiem vajadzētu aizstāvēt šīs kolektīvās tiesības un aicināt komisiju, jo komisijai ir jāaizstāv Eiropas līguma vērtības. Runa ir par sociālo tirgu, nevis vienkārši par tirgu, un komisija ir aizmirsusi, aizmirsusi par to, ka tā nedrīkst pieļaut eh, sociālo vērtību eh, iznīcināšanu, tā ir vajadzētu garantēt sociālās vērtības, un tas mums visiem ir ārkārtīgi svarīgs eh, uzdevums, kas mums jāveic šeit un arī nacionālā līmenī. Paldies! Tagad Polis kungs no Eiropas lietu komitejas, no Grieķijas parlamenta. Lūdzu, jums aidos vārds. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es pārstāvu Grieķiju, valsti, kur ļoti smagi cieši krīzē, ir ļoti strauji pieaug jauniešu bezdarbs, nu jau tas ir aptuveni 57% bezdarbs cilvēkiem, kas jaunāk par 25 gadiem. Un Grieķijas tauta ir upurējusi ļoti daudz Mēs izvēlējāmies ekonomisko un monetāro savienību bez eh, piemērota integrācijas līmeņa, un tā bija mūsu kļūda pagātnē. Lisabonā mēs atkāpāmies no iespējas eh, izveidot konstitūciju visām dalībvalstīm. Nevajadzētu laist garām to iespēju, ko piedāvā krīze šobrīd, pat tad, ja dažas uh, dalība valsts nav gatavas uz to parakstīties. Šodien uh, jautājums, par kuru ir jārunā, ir bezdarbs. Kā jau kolēģis no Lietuvas šodien teica, ir nodokļu paradīzes, ir lēts darbspēks, un tas, kas ir nepieciešams, ir izaugsme. Izaugsme palīdzētu arī Eiropas spēcīgajām valstīm, ne tikai uh, vājākajām valstīm. Ir jārada uh, reformas nodokļu sistēmā, lai jauni uzņēmēji varētu dibināt savus uzņēmumus. Eiropa Eiropā ir nepieciešams izglītības un profesionāls apmācības programmas tādās nozarē, nozarēs kā lauksaimniecība un turismas un tehnoloģijas. Eiropai un visām tās valstīm ir jāpiedāvā izglītība, apmācības iespējas, drošība un nodarbinātība visiem. Ja tas netiek piedāvāts, tad Eiropai nav iemesla pastāvēt. Paldies! Tagad došu vārdu. Verksains kundzei no VVD partijas Nīderlandes parlamentā. Jā, paldies priekšētājs kundze. Kā jūs zinat, Nīderlandē ir viens no zemākajiem jauniešu bezdarba līmeņiem. Un mūs uztrauc, ka e, jauniešu bezdarbs ir pirmais, kas palielinās recesijas laikā. Nu, recesija ir galvenais iemesls, kādēļ pastāv šāds bezdarbs, un mēs uzskatām, ka ir vajadzīgi vispārēji pasākumi, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi un līdz ar to mazinātu bezdarbu jo tas nāks par labu visiem, kas meklē šobrīd darbu. Nīderlandes valdība, mēs esam, VVD partija ir pret Eiropas jauniešu garantiju, jo mēs uzskatām, ka nevis valdībai, bet uzņēmumiem ir jārada jaunas darba vietas. Un mūsu pieredze mākslīgi raudu darba vietas nav pozitīva, jo šāds darba vietas nav dzīvot spējīgas. Tās pazūd, tik līdz pazūd subsīdijas, un to mēs esam pieredzējuši arī dzīvē Eiropas Savienībai ir ierobežot loma, ko tā var pildīt cīnoties pret jauniešu bezdarbu. Citi Eiropas parlamentārieši ir jautājuši, kāda ir labākā prakse Nīderlandē. Nu, mēs izmantojam instrumentu jaukumu un izmantojam gan pamudinājumus, gan sankcijas. Piemēram, ir jānogaida četras nedēļas, pirms tiek apstiprināts atbalsts, un tas ir bijis vislabākais pasākums līdz šim tas ir kā vispārējais prakse ieviests ar likumu. Un pamutinājumi ir 16-17 gadīgajiem iespēja īstenot praksi un gūt uh, profesionālo pieredzi. Jauniešiem, kam ir darba vieta, viņi saņem algu no darba devēja, bet ja viņiem ir vairāk 18 gadiem un joprojām mācās, tad uh, ieņēmums nodrošina valdība. Treškārt, mēs cenšamies apvienot izglītību un darba tirgu gan valsts līmenī, gan reģionu līmenī. Skolām ir jāpiedāvā izglītību, kuru pieprasa darba tirgus. Valdība veicina darba meklētāju un darba devēju satikšanos. Nav garantija, ka būs darba vieta Nīderlandē, bet mēs Tāpat redzam, ka mūsu valstī bezdarba līmenis ir zems. Noslēgumā vēlos teikt, ka kā dalību valstī mums ir jākoncentrējās attiecīgajā līmenī, kurā mēs varam šo problēmu risināt. Es, protams, vēlos uzklausīt citu nacionālo parlamentu pieredzi, kuriem ir bijusi veiksmīga cīņa pret jauniešu bezdarbu. Kā viņiem tas ir izdevies? Mēs nedomājam, ka jauniešu nodarbinātības garantijas ļaus eh, risināt šo problēmu Eiropas līmenī. Paldies! Merci, mais euh, je, une fois encore, j'avoue. Paldies. Es vēlos arī piemetināt, ka rezolūcijas priekšlikumā, kuru apstiprināja Eiropas parlaments, mēs nenorādījām, ka jauniešu garantī, e, garantē darba vietu jaunietim. Mēs e, teicām, ka jārada konkrēts e, darba vietas skaits daži no pasākumiem, kurus jūs nu pat minējāt, minējāt kā esošas Nīderlandē, nu tās arī tika minētas šī rezolūcijas priešlikumā, un tās idejas arī īrijas prezidentūra vēlās, lai EPSCO apstiprinātu februāra sākumā. Un līdz ar to es ceru, ka mēs uh, esam viens otru sapratuši, un katrā ziņā šis uh, jautājums tiks vēl skatīts secinājumos. Tālāk. Notarbinātības sociālajā komitejas Eiropas parlamentā vicepriekšādātāja Ines Rubera no Portugāles un no Eiropas apvienotās kreiso partijas. Lūdzu. Paldies, eh, priekšādātais kundze. Es ļoti rūpīgi klausījos tajā, ko teica iepriekšējie runātāji, un vēlos runāt par vienu jautājumu. Nu, nezinu, vai eh, arī citiem būs kas sakāms par to. Eh, varbūt Somijas kolēģi varēs kaut ko par to teikt. Bet vai mēs varētu saņemt konkrētāku informāciju par to, kas tad īsti ir šīs garantijas jauniešiem. Viena no būtiskākajām problēmām, ko es saskatu, ir nestabils, uh, nestabils darba vietas, ka nav uh, ilgtermiņa līgumu. Un tā ir būtiska problēma, jo jauniešiem nav daudz iespēju, viņi nevar plānot savu dzīvi. Viņi īsti nevar izmantot savas tiesības. Viņu vecākiem ir tiesības, bet šķiet, ka jauniešiem tās ir mazinājušās. Manuprāt, tas nav tik tieši saistīts ar nodarbinātību. Mēs zinām, ka nestabils darbs ir tā kā pirmais solis uz bezdarbu. Tad no sākuma ir šāda nestabils darba vietas, un pēc tam cilvēks nokļūst bezdarba situācijā. Un ja jūsu darba vieta nav uh, stabila, tad uh, ir ļoti liels risks uh, nonākt bezdarbnieku rindās. Līdz ar to tā ir tā lieta, par ko būtu jācīnās. Tālāk par praksēm. Jautājums, vai tās būs saistīts ar kādu konkrētu darba līgumu, un kāda būs garantija, ka šīs prakses uh, tiešām nodrošinās uh, attiecīgā roda apmācību, kaut ko, kas būs liederīgs, un nevis vienkārši tāda pagaidu situācija, kas mm, rezultātā nedos īstu darba vietu. Un vai tiešām tas, ko viņi praksēs apgūst šie cilvēki, vai tas viņiem palīdzēs atrast eh, ilgstošu nodarbinātību? Un vai tā nav vienkārši kaut kāda algas subsīdija? Tie tika minēts 700 eiro mēnesī par pilnas slodzes darbu vietu. Un mans jautājums, vai darba devējiem ir kādi pienākumi pēc tā laika posma, kad viņi ir saņēmuši šo subsīdiju? Vai viņiem ir uh, pienākums uh, turpināt nodarbināt šo cilvēku, jo bieži vien tiek izveidoti mehānismi, lai uh, nodrošinātu darba vietu subsīdijas. Un tad, nu, darba devēji paņem šo subsīdiju, bet eh, pastāvīgas darba vietas neveido. Jā, paldies. Tagad došu iespēju izteikties vēl diviem nacionālu parlamentu pārstāvjiem. Vispirms Aksels Šēfers un pēc tam Marija Blāsa. Šēfer kungs eh, agrāk bija Eiropas parlamenta deputāts no 94. līdz 99. gadam. Jūs esat Bundestāgā SPD grupas vicepriekšādātājs un Eiropas lietu komitejas dalībnieks. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Neslēdz. Pirmkārt, es uzskatu, ka tas tiešām ir apsveicam, ka Eiropas parlaments šādu ziņojumu pieņem un arī precīzi pieprasa ieviešās jauniešu garantijas. Un mēs savukārt kā nacionālo parlamentu deputāti arī tad varētu uzlikt sev kā pienākumu tieši šo ziņojumu, un tāpat arī citus nozīmīgus Eiropas parlamenta ziņojumus, arī iekļaut mūsu debašu darba kārtībā. Tas ir absolūti skarīgi, un tas skaidri nodrošināt šādu ciešāku sazobes starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Otkārt. Esmu absolūti par to, ka mēs cīnāmies par šīm garantijām. Garantija nozīmē to, ka tā ir absolūta atbildība, politikas atbildība, un reizē tas ir valsts atbildība. Tātad mēs runājam par valstisku atbildību, arī kā mēs to nodefinējam un vēlamies, lai brīžos, kad ir nepieciešams valsts intervence, notiek šādos būtiskos, dramatiskos mm, punktos. Treškārt. Tūkstošgads sākumā Vācija tika uzskatīta kā, nu, Eiropas slimais, slimnieks, kura veica neiespējamās struktūra reformas, kas pat maksāja vācu sociāldemokrātu vadītājiem, toreiz kancleram Šēderam, viņa politisko amatu. Bet viņš izdarīja trīs būtiskas lietas. Pirmkārt bija taupība, no otras puses investīcijas būtiskajos jomās, un treškārt tās bija struktūra reformas. Viss trīs vingrinājumi bija ļoti sarežģīti, bet tas bija laicīgi jāizdara. Jo, ja šī politika būtu vērsta tikai uz taupīšanu, tad tas nozīmē šādu samazinājumu pa spirāli uz leju un tikai galu galā problēmas sāsinātu, nevis atrisinātu. Un ceturtkārt, ko es arī vēlos pateikt, es nerunāju šajā brīdī kā Vācijas deputāts, bet gan bijušais Eiropas parlamenta deputāts. Dažkārt ir jāpiecieš atsevišķies spēlētāji un cīņu biedri. Un es arī to es teicu Vācijā debatēs. Arī šis jautājums, ko Eiropas parlaments tālāk runājot par daudzgada budžetu schēmu, saka, šādu piedāvājumu mēs noraidām. Vai savukārt no otras puses Vācijas federālā valdībā un citi vēlas vēl vairāk ietaupīt. Tas, protams, ir absurdi domājot par negatīvām sekām, ko šā taupība rādā. Tātad es saku, nu jā, jums jāpiecieš šāds pretinieks, un tāpēc jānodrošina arī sadarbības starp Nacionālo parlamentu, Eiropas parlamentu, un arī šāds jautājums, tad jūs tomēr nevarat izvairīties, un viņi ir jārisina. Paldies! Merci, on aura l'occasion de revenir sur ce thème dans la deuxième. Paldies! Mēs Pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies diskusiju otrajā daļā. Jo viens no jautājumiem, par kuru mēs eh, ilgstošam runājam, ir tieši skatāms pēcpusdienā. Un tā man ir placa. Man ir placa. no Zviedrijas eh, parlamenta darba tirgus komitejas un uh, Eiropas parlamentā jūs būtu Eiropas tautas partijas rindā. Lūdzu, trīs minūtes jums. Jā, paldies. Es vēlējos komentēt šo rekomendāciju par jauniešu garantijām, ņemot vērā to, cik augsts ir jauniešu bezdarbs Eiropā. Pozitīvi vērtējums tas, ka komisija meklē izēju no krīzes un domā par to, kā ļaut jauniešiem piekļūt darba tirgumu. Mūsuprāt, rekomendācijas nodošana pietakam elastību, lai šo garantiju varētu piemērot katras dalībvalsts sistēmai un tajā pieejamajiem resursiem. Ļoti svarīgi arī, lai Eiropas Savienība sūta sūtītu pilnīgi skaidru signālu par to, cik būtiski ir, lai jauniešiem būtu piekļūt darba tirgumu. Tādēļ mēs Zviedrijā uzskatām, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai šis uh, priešlikums netika mazināts. Mums ir arī jāuzrauga šo garantiju īstenošanas procedūru dalību valstīs uh, jau izveidotā, izveidotajā ietvarā. Un vienlaikus ir arī jārespektē sociālai partneri darba tirgu. Paldies! Paldies par jūt, jūsu ļoti skaidro nostāju. Līdz ar to atkal Eiropas parlamenta deputātam vārds. No Nīderlandes pārstāvs lūdzu jā, es sēžu sociāla demokrātu sadaļā, un tādēļ vēlos ar kaut ko teikt. Es e, nerunāšu tik daudz par saturu semestrī, kā bieži notiek saistībā ar jauniešu politiku. Jaunieši nav uh, pārāk tajā iesaistīti, un semestris ir, tur nav iesaistījušies uh, ne tikai jaunieši, bet arī Eiropas parlaments un tā partneri ir, protams, izņēmumi, bet lielākajā daļā tā ir. Ir lietas, kuras mēs varam panākt jau esošajā ietvarā gan uh, Eiropas parlamentā, gan nacionālajos parlamentos. Un no mans puses trīs ieteikumi attiecībā uz jautājumiem, par kuriem uh, mēs arī eh, runāsim Eiropas parlamentā. Pirmkārt, visām dalībvalstēm šodien, šogad vajadzētu iesniegt nacionālās darbvietu plānus ar īpašu uzmanību jauniešiem. Visas valstis solīja to izdarīt pagājušā gada janvārī, un neviena to nav izdarījusi. Būtu ļoti labi, ja jūs aicinātu savas valdības izpildīt šo solījumu un pieprasīt nacionālu darbvietu plānu šogad un runāt to arī ar saviem kolēģiem Eiropas Savienības līmenī. Otrs ieteikums visām dalībvalstīm būtu jācenš iesaistīt sociālos partnerus un pilsonisko sabiedrību, to starp jauniešu organizācijas, diskutējot par nacionālo reformu programmu un par valstīm pielāgotajām rekomendācijām jūnijā un jūlijā. Es domāju, ka valdībām būtu jāsagatavo konsultācijas plāns, ja tāda vēl nav, un kaut ko kā parlamentam jāorganizē. Un tad arī trešais ieteikums no manas puses - vairākas valdības un parlamenta organizē dažādas darbības, dažas ir ļoti inovatīvas un veicina diskusijas par uh, attiecīgo valstu reformu programmām, piemēram, Francijā tas notiek, Beļģijā dažādas lietas tiek organizētas, un ir līdz ar to ļoti daudz eh, paraugu prakses, no kuras var mācīties, un būtu ļoti labi, ja Nacionālo parlamentu sekretariāti varētu mainīties ar šādu veidu idejām, proti par veidiem, kā jūs kā parlamenti varat iesaistīt ieinteresētās puses šī darbā. Un līdz ar to nospraustajās robežās mēs varētu šo procedūru padarīt uh, demokrātiski ticamāku. Paldies! Paldies par ļoti konkrētajiem ieteikumiem. Un tagad no Nacionālā parlamentu puses Rožē Legri es un sociāldemokrātu partija no Luksemburg, Luksemburgas parlamenta. Lūdzu, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, mēs skatāmies uz to, kā mēs varam attīstīt ekonomiku, kā mēs varam nodrošināt labāku izaugsmu ka varam nodrošināt jaunas darba vietas, ka mēs varam nodrošināt arī sociālo ekonomikas attīstību. Kā varam nodrošināt jauniešiem iekļaušanās iespējas, ja ne uzreiz, tad varbūt kādā ziņā pēc kāda laika. Katrā ziņā pats svarīgākais šobrīd nodrošināt to, lai tie jaunieši, kas vēlas, arī var izrauties. Lai mēs nodrošinātu solidāri arī dažādas ekonomikas pasākumus viņu atbalstam tieši kas attiec uz jauniešu garantiju un vēl papildus citiem pasākumiem dažādos programmās, es domāju, ka mums ir jāpanāk tiešām, lai mēs nepazaudējam šos mērķus, bet īstenam tos. Paldies! Labi, tālāk domāt par um, mūsu debašu attīstību. Tagad skatos uz mūsu pieciem paneļu dalībniekiem. Un varbūt jums būtu arī zināms tāds secinājums, kāda kopsavilkums par dažām lietām, kas izskanēja, ko teica arī citi, vai jums būtu tādi galavādi. Es došu reiz arī, protams, vārdu Filatovs kundzei. Varbūt arī citi vēlētos izteikties. Tad Ole Kristensens, jūs arī izteiksieties, vai ne? Jūs arī četri tagad kopā. Katram divas minūtes. Filatovs konsults. Jāpaldies priekšsēdētāji par šiem jautājumiem, kas izskanēja. Tiesa. Šāds pagaidu darbs, pagaidu nodarbinātība vienmēr nu, tās, tā kā tāds lāsts mūsdienu jaunatnē, bet no otras puses tas vienmēr daudz labāk nekā vispār nekāds darbs. Brīdī, kad mēs Somijā atbalstam jaunu uzņēmumus, kuri piešķir darba vietas jauniešiem, nu, te mēs bieži vien runājam par situāciju, kas reāli tomēr iekustina lietas un kas nostrādā jo pat ja vispārējie nodarbinātības rādītāji ir labi, tomēr ļoti daudz jauniešu ir pakļauts sociālajai riska grupai. Jo ir daudz arī vakants, vienalga, daudzi nespēja iekļauties darba tirgu. Viņam trūkst šī nepieciešamā profila, viņiem nav īsto prasmu, viņi nespēja iekļauties. Tā ir vesela tāda riska grupa, kas nekādi nevar uzsākt šo darbu gaitu. Tā ka mums viņam arī jāpalīdz. Somijā mēs esam pilnveidojuši šo jauniešu garantiju, un mēs iekļām papildus arī šāds plašākās um, stakeholderu konsultācijas. Un mēģinām visādos veidos uzrunāt jauniešus, uz, izmantot, piemēram, arī par Facebook. Mēs viņus konsultējāmies ar viņiem, mēs prasījām, ko viņi vēlas, un šis bija tiešām reāls dialogs. Ne jau pieaugušajiem tātad ir jāsaka, darīšu tā vai šitā. Nē, mēs vēlamies saprast, ko jaunieši vēlas, un mēs vēlamies viņiem palīdzēt attīstīt viņu mēķus, viņu sapņus. Un tieši tādēļ tas tā kā atbalsts, atbalsta dienesti. Lielā jautājuma, protams, ir nodarbinātības politikā, kā vispār veicināt darba vietas. Mēs redzam, ka šobrīd ir pārāk maz darba vakanču, Un, ja vispār ir maz vakanču, tad tieši jaunieši visvairāk cieši no tā. Viņi nav pirmie, kas tās iegūst. Ole Kristensens. Jā, paldies, priekšsādātāji. Mm, mēs dzirdam, kas notiek Somijā. Šis konsultācijas jauniešiem, uzklausot viņu viedokli, absolūti svarīga pieeja tiešām. Manuprāt, divas lietas, kas izskanēja šodienas arī debatēs. Viens ir, ko mēs atsaucamies uz Nīderlandes pieredzi, uh, un kolēģi norādīja, ka ne jau valstī ir jārada darba vietas, bet no otras puses Luksemburgas kolēģis norādīja, ka ir jāveic konkrēts lietas, kas ļauj jauniešiem būt noderīgiem, lietarīgiem. Tātad ir lietas, kuras mēs varam it kā no valstiskā skatpunkta nodrošināt jauniešu iesaistīšanos aktivitātes, lai nedrastos šādi zaudētās paudzes sajūtu. Mēs redzam milzīgas demografiskās izmaiņas. Un ja jaunieši neko īsti nedara, nu, galu galā nākotnē var viņi neko nedarīs. Tātad apzinoties šīs kombinācijas, valsts iestādēm ir absolūti uzdevums nodrošināt jauniešiem kaut kādu jēgpilnas aktivitātes. Tā ka tas nav runa tikai par Eiropas Savienības investīcijām. Tas ir visu 27 dalībvalstu uzdevums lai mēs visi būtu ieguvējumi un šīs investīcijas dot vajadzīgo rezultātu. Paldies! Lūdzu, Ženio Aspiros Bilo kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Mm, katrā ziņā mēs visu laiku atsaucamies uz Eiropas sloganu, um, moto, uh, vienoti daudzveidībā. <laughs> Ja mēs vēl paskatāmies uz sociālo-ekonomiskām daudzveidību, es, piemēram, pārstāvu Basku zemi. Mūsu rā, bezdarba rādītāji īstenībā ir eh, daudz zemāk nekā vispār ir Spānijas rādītāji. 55% jauniešu bezdarbs. Nu, tas kaut kas neiespējams. To nedrīkstēja pieļaut. Es saprotu, protams, eh, sajūtas, kāds tas rodas ja jums ir, protams, reāls izrāviens ekonomikā. Tādā situācijā jums ir ekonomiski uzlabojas, līdz ko valdība izlēma būvēt jaunu automaģistrāli. Vai tas reāli uzlabo valsts ekonomiku? Vai nē? Nu, tā kā jāskatās reāls sviras, kuras mēs varam nodrošināt. pārējība šobrīd veids milzīgu pielāgošanos, jūs visu to labi zinat. Mm, tas milzīgs, smags darbs. Galvenā problēma ir tāda, ka mums vēlēšanu kampaņas laikā mēs devām ļoti daudz solījums. Mums ir tas ir jāpiepilda. Tā kā jautājums par uzticamību un ticamību. Mums nu, pirmkārt uzdot skaidrs mm, uzdevums samazināt valsts budžeta deficītu, un nodrošināt investīcijas mūsu ekonomikā. Tas ir ļoti sarežģīti, tas nenotiek, mēs visi tam veltām visu savus pūles. Bet darot to visu, mēs nevaram uzreiz nodrošināt ar jaunu darbu vietu radošanu. Jā, 300 tūkstoši cilvēku eh, kooperatīvos, arotbiedrībās un tā tālāk. Mēs redzam, ka lielākā daļa bezdarbnieku ir jaunāka par 40 gadiem. Tīsnībā veidos milzīga um, pauģu plaisa. Labi, finanšu krīze daudz teikt, ka tā bija visu, visu problēmu sakne. Ja uzņēmējiem nav pieejami līdzekļi, viņi tad vienkārši pārtrauc savu darbību. Problēmas rodas arī daudziem klientiem. Bet nu, tas, to mēs sadzīvām. Un gal galā, ko mēs redzam, arī jaunās tehnoloģijas pārņem darba vietas. Mums ir pilnīgi jāmaina savu domāšanu par to, ko mēs izdarām. Manuprāt, jūs jau ļoti precīzi to sākumā norādījāt. sajūta, ka nav nekāds vispār vairs izredzes nākotnes nav. Tas ir vispār kā demogrāfiskā pašnāvība. Ja mēs vēlamies no saglabāt labklājības valsti un nodrošināt cilvēkiem iespējas dzīvot tādu cilvēku cienīgu dzīvi, nu, tas ir ļoti nopietni. Tas, ko mēs šobrīd darām, tas vēl prasīs ļoti ilgu laiku, pirms būs reāli rezultāti. Bet, ja jūs vēlaties nodrošināt nākotni, tad ir jāmaina, jāveic pārmaiņas. Labi, tālāk došu vārdu tad mūsu referentē, kas tieši sagatavojas ziņojumu par jauniešu nodarbinātību Šrislavskas kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Mēs redzam šodienas debats skaidri atklāst to, ka bez dalībvalstu aktīvas darbības mēs nespējam situāciju Eiropas Sanībā jauniešu bezdarbziņā uzlabot. Mēs te varam runāt tikai par uzdevumiem, bet, lai reāli panāktu rezultātus, te jāstarbojas. Paldies visiem arī par aktīvo līdzdalību debatēs, par konstruktīvo ieguldījumu. Vēlos, ka tās arī ļoti pateikties kundzei no Somijas. Tas, ko jūs runājat šo um, ideju par šādu iespēju karti, par to, ka jūs iegūstat darbu uz desmit mēnešiem vismaz, un tad darba devējs saņem šo 700 eiro no valsts dotāciju par jūsu nodarbināšanu šī ideja man ļoti patīk. Turklāt arī man ir liels prieks, ka šī ideja par jauniešu garantiju radās tieši nodarbinātības komitejā. Es vēlos pateikties Berēs kundzei, un, un es tiešām ceru, ka mēs sagatavosim tādu ziņojumu, kas ir nevis tikai kaut kāds tāds pār, kārtējs papīriņš, bet gan tas būs nopietns dokuments, uz kura pamata mēs uzlabosim reālo situāciju darba tirgū. Es ļoti ceru, ka mēs sadarbosimies konstruktīvi turpmāk. Un arī politiskās frakcijas panāks sastarpēju vienošanos. Mums ir jādara viss, lai tiešām nepazaudētu veselu paudzi. Un tad vēl atsaukšos uz Zubaskundas komentāru. Viņa teica, ka ir svarīgi nodrošināt šādu pārliecību, drošības garantijas. Lūk, tieši par to ir izstāsts. Bieži vien notiek tā, ka darbdevēji izmanto šādu situāciju un vispār šādas politikas iniciatīvas neizteno. Es jau studiju gados nodibināju savu pirmo uzņēmumu, un vienlaikus apzinājos, cik ārkārtīgi sarežģīts ir. Ja katrs darba devējs pieņemtu darbā vienu praktikantu, ja tas būtu tāds pienākums, tas būtu gandrīz neiespējami tik un tā to īstenot. Paldies! Arī varbūt tā kopsaukuma ziņā vēlos pateikt sešas lietas. Pirmkārt, es uzskatu, ka jautājums par jauniešu bezdarbu, kā jau mēs šodien daudz norādījām, ir tiešām ir tieši par to zaudētās paudzes fenomenu. Eiropā mēs, protams, vienmēr esam daudz spējuši mobilizēt, nodrošināt šo virzību uz mūsu mērķiem. In, angļu valodā mēs to saucam par ilgtspējību, bet mums ir ļoti svarīgi, lai parasti, ka mēs runājam par ilgspējīgu, mēs domājam par vidas ilgspējīgu, bet arī skatījamies, protams, šeit arī par cilvēku resursu ilgspējību. Mēs nekādā ziņā nevaram pieļaut to, ka te būtu kāds zaudētā paudze. Tas būtu šausmīgi. Tātad mūsu sabiedrībā mēs esam daudz pieprasījuši. Mēs redzam arī, kas notiek demokrātiskās izmaiņas novecojošā sabiedrībā. Uh, Tā kā mums ir jāskatās, ka mēs nesam pilnībā īstenojuši savas um, kompetences un savas iespējas. Tātad domāt par lielo stratēģiem un arī eksperti, ko viņi saka. Tad mums ir šis uzstādījums arī globalizācijā. Tad, tad ir absolūti vienīgais risinājums ir inovācija. Inovācijas, inovācijas, kas ir vienmēr kā pirmais un nozīmīgākais darbs. Ja mēs tiešām varētu tam tik vienkārši sekot, tad jāskatās, kad ieguvēji būtu galvenokārt jaunieši, lai arī, protams, jaunieši varētu arī to īstenot. Mēs zinām, ka īstenībā inovācijas, protams, ir jaunieši. Jā, veciem ļaudīm varbūt ir daudz ideju, savukārt jauniešiem ir liels talants, un tieši tāpēc jaunieši ir tie, kas spēj šīs inovācijas īstenot. Jā, tā kā ja mēs negribam vienkārši būt dāsni, tad mums vajadzētu vienkārši būt tīri egoistiskiem un tieši tāpēc arī atbalstīt jauniešus un nodrošināt, ka viņi arī attīst šīs inovācijas un palīdzēt līdz to viņam atrast darbu. Otkārt. Ko teica mūsu kolēģis Bakars no Nīderlandes? Tātad par to, ka jāizvēlas no situācijas, ka vispār neviens nemācās, neko nedara. Šis dropouts. Tātad ir personas, kuras nav iegušas nekādu profesionālu izglītību un kas reāli neko nedara. Neret, kad es risinu sarunas ar jauniešiem. Nu, neret es arī esmu runājis par to, un tad komisārs bieži vien varbūt redz, jā, nu viņiem nav vajadzīgo kvalifikāciju. Bieži vien sanāk tieši tāpēc, ka viņi kaut kur pazuduši starp, starp ceļā. Nav viņi nevajadz izglītības ceļā, ne apmācības ceļā, ne arī jaunu darba vietas iekuvuši. Līdz ar to šādā brīdī, kur mēs runājam par iespējamo to, kādā veidā jaunieši tiešām iegūst, nu tad tā ir reāla problēma, kas mums jārisina. 30 gadnieki vēl studē un arī beigās tad nepabeidz, nu, tad, bet, piemēram, Spānijā tie pat ir jau īstenībā arī situācijas, kad jaunieši ļoti labi kvalificēti un arī vienalga nedabū darbu. Tā problēma ir ļoti nopietna, un tā kā jums jāskatās, kādā veidā varam veiksmīgāk attīstīt darbu tirgu. Un vēl bija lieta, ko kolēģi norādīja. Tātad šie lielie skaitļi par to, Žaks Laloresie, Larosie jau arī, protams, ir viņa vārds ir slavens un zināms jau saistībā ar finanšu tirgu. Tātad, ja mēs runājam par darba tirgu, kas šodien jau ir darbinieki? pat ir ieguvuši kvalifikācijas, bet kas nav vēl ieguvuši otro uh, diplomu un kas saņem zināmas dotācijas, tas šobrīd nozīmē 16% strādnieku Vācijā šobrīd strādā uz diplomu pamatu, kas tiek uzskatīts par tādu, tādu kā uh, nepilnīgu diplomu, kas ir drīzāk pat mazāk nekā vidusskolas atestāts īstenībā tad šie skaitļi vēl lielākie, piemēram, Portugālē un Grieķijā, tas ir 47%. Pat. Tad tas nozīmē personas, kurām ir ļoti zem kvalifikācija. Viņiem iegūt augstāku kvalifikāciju būtu pats pirmais, ko viņi varētu izdarīt un kas būtu jāpiedāvā šāda iespēja. Tad Kornelsens kundze par to, ko tas nozīmē dalībvalstīm un kāds tad ir šīs iespējas. Es vēlos norādīt, ka mūsu diskusija viens no galvenajiem uzdevumiem ir tieši tāds Ja mēs vēlamies saprast, ka šī arī novērtējums ex ante jau pirms politiku ieviešanas notiek, nu, kad šāda koordinācija ir jāveic vai nē. Jums liekas, ka tas radīs milzīgi kādas procedūras. Un tad jums ir jāapskatās reāli, ko nozīmē tas, kādas ir investīcijas. Bet mums pirmkārt vajadzētu noteikt skaidri, ka katrs nodefinē arī savas prioritātes vienkārši ilgtermiņa investīcijas attīstībā un izaugsmē, bet gan precīzi nodefinēt, ko katrs taisās darīt. Un tādēļ labi komisija nāks klājā ar precīzām rekomendācijām katrai valstī. Es nedomāju, ka viņi vienkārši sēdēs un skatīsies, ko tad dalībvalsts dara vai nedara, bet tad būs reāli jādara viss, lai nodrošinātu šādu skaitu līdzsvaru. Starp ekonomikām, investīcijām, darba tirgu. Komisārs Andors jau zinām mērā ir panācis kaut kādu arī progresu runājot par tālāko stratēģiju. Viņš norādīja, ka jauniešu programmai ir jābūt daļa no programmām, reformu programmām, ko dalībvalsts iesniedz. Ceturtkārt. Atceros uz Margaretas Konrādas komentāru, kur mēs runājam šo situāciju. Mēs taču arī ļoti labi Eiropas parlamentā zinām, kādas ir situācija katrā dalībvalstī. Kā attīstās Eiropas ekonomika un pirms krīzes un pēc, tagad krīzes laikā, mēs nedrīkstam aizmirst, ka ekonomiska izaugsme un nodarbinātības izaugsme arī pat ir nepieciešamās arī šīs ilgtermiņa investīcijas attīstībā, uh, neuzreiz atrisina nodarbinātības jautājums. Piemēram, desmit gadi pirms krīzes sākotnes mums bija aptuveni Eiropā 2% ekonomiskā izaugsma. Bet eh, tas nenozīmē, ka tiktu pieaugtu bez eh, darba vietas par 2%. Mums nebija ar vienu pietiekam darba vietu. Tātad tas ir skaidrs, ka jums jāizmanto papildus vēl daudzie instrumenti, kurus mēs varam izmantot Lisabonas līguma ietvaros. Šobrīd neviens to īsti nedara. Piemēram, 9. pants, kas skaidri norāda to, ka Eiropas Savienība nāk klajā ar politiku, politikas priekšlikumiem, jo viņiem ir jānodrošina šāds iespējas, kam arī politika, kam ir ietekme uz sociālo attīstību. Te nepietiek vienkārši ar ietekmes novērtējumu, uh, Jautājums ir, kādā veidā mēs varam īstenot reālu politiku. Piekārt. Atcaucoties uz to jau, ko vairāk kolēģi norādīja par sapni. Man arī sapnis, ka mēs arī varētu līdzīgi rīkoties tieši tāpat, kā mm, mēs jau domājam ar finanšu transakciju nodokli, kur bija paredzēts arī šāds kā tilts starp Eiropas parlamentu un nacionāliem parlamentiem, jo mēs paskatāmies, kas īsti notiek ar jauniešu garantiju. Labi, tā tā ir ieviesta Somijā, līdzīgi arī ir Austrijā, Luksemburgā. Lūk, tas tagad iedrodas arī, šī ideja tiek pārņemta arī Francijā. Žonoho, uh, premjers mūsu pārņem arī Francijā to. Un mēs redzam, ka šīs jaunās idejas no atsevišķām dalībvalstīm pārņem Eiropu, un līdz to tā tas ir absolūti dalībvalstu uzdevums tālāk to nodrošināt, saliekot savus akcentus, nodrošinot, ka jauniešu garantija tiešām tiek iedzīvināta un iznot. Es ceru, ka īrijas prezidentūra panāks tādā ziņā arī sociālo lietu komitejā, piedošana padomē, ļoti labs rezultāts. Un visbeidzot, Atsaukšos uz Zviedru kolēģi. Manuprāt, mēs nedrīkstam šeit kādā ziņā atšķaidīt mūsu priekšlikumu kodolu. Tad tas, ko mēs saņem no komisijas, ir ļoti labs kompromiss. Pat tādā mērā, ka ir jāskatās pat arī uz tālāko virzību, kā mēs varam nodrošināt tādu visaptvarošu Eiropas mehānismu. Šobrīd mēs ceru, ka mm, to atbalstīs visi. Arī šī ideja par to, ka jauniešu garantijas tiek īstenot jau nākošo mēnešu laikā, tad četru mēnešu laikā tiek noteikts jauniešiem viss šīs tiesību kopums, līdzīgi kā tas ir Somijā, tad mēs redzam, cik ārkārtīgi nozīmīgi četri mēnešu periods ir jauniešiem. Jo četri mēneši ir tas laiks, kad nu vai nu iekļaujam vai izmetam no tīkla ja padomē sāks debats par to, varbūt, ka pat sešu mēnešu periods, tad, tad tas ir garām. Ir nevis pieci vai seši, četri mēneši šis periods. Un es ceru, ka mums tas arī izdosies. Kopā strādāt, panākt šādus rezultātus. Kopīgais ieguldījums atspoguļosies arī faktos, un tiem, kas ir atbildīgi par finansēm, uh, Tiem jāsaprot, kāds arī mūsu lielās prioritātes, prioritātes gan Eiropas parlamentā, gan nacionālas parlamentos. Tā kā paldies jums par šo diskusiju pirmo daļu. Paldies jums visiem ekspertiem. Visiem tiešām mēs varam arī saplodēt. Et puis je leur demanderai de quitter euh, la tribune car nous devons. Un tad es aicinātu, protams, arī teikt jums paldies un aicinātu jūs tā atbrīvot vietas euh, mūsu otrajam panelim kur mēs runāsim tieši par krīzes ietekmi. Ok, si vous voulez bien euh, reprendre place après cette toute petite. Uzņemiet eh, vietas pēc eh, šī nelielā hausa. Vēlētos, lai mēs tagad ķertos pie mūsu otrās, uh, otrās uh, tēmu kopas. Runa ir par ekonomisko pielāgošanos uh, programmu sociālo ietekmi dalībvalstīs, kuras pieredzēja finanšu problēmas. Mums ir izveidots eh, panelis, kurā ir trīs eh, cilvēki, divi eh, tātad, pārstāvji no nacionālajiem parlamentiem. Ir Portugāles parlamenta pārstāvis, sociālās drošības un darba komitejas vadītājs Kanavaro kungs, kā arī, kā arī Latvijas sājuma sociālo nodarbinātības lietu komitejas priekšsēdājs Arvils Āšarādens. Nē, esmu droši gan par savu izrunu un Eiropas uh, parlamenta pārstāve Veronika Lope Fontaņē, kura bija uh, autora ziņojumam par Eiropas semestri un gadskārtējo uh, izaugsmes pārskatu 2013. gadā. Un bez liekas kavēšanās, varbūt uh, tikai neliela kavēšanos, jautājums ir ļoti svarīgs. Tas ir svarīgs tiem, kuri nodarbojas ar uh, darba jautājumiem, tāpēc, ka uh, Ekonomisti runā par taupības pasākumu tad, tad, uh, daudzkārtējo ietekmi. Ir uh, redzams, uh, ka kopumā nodarbinātības situācija ir pasliktinājusies, un tā ir galvenā problēma. Un, un nodarbinātības komitejā Eiropas parlamentā mēs esam sākuši aplūkot to, kā dažas eh, valstis atpaliek eh, tieši taupības pasākumu dēļ. Līdz ar to mēs eh, tiešām uzņemamies lielu atbildības daļu. Ir svarīgi, lai mūsu balss tiek uzklausīta, paužot mūsu bāžas un satraukumu. Un mūsu trīs eksperti, trīs parlamentu pārstāvji, ja jūs esat gatavi, tad no sākuma desmit minūtes tiek dotas Kanavaro kungam sociālās drošības un darba komitejas vadītājs eh, Portugāles parlamentā. Lūdzu, jums ir dots vārds. Paldies, priekšstājas kundze. Es par nerunāšu portugāļu valodā. Nē. Es runāšu par sociālo ietekme, kāda ir budžeta konsolidācijas procedūrām Portugālē. Tas ir bijis liels izaicinājums. Un es sniegšu savu viedokli. Es esmu parlamenta komitejas vadītājs, un es esmu arī vadītājs vienā no partijām, kuras atbalsta pašreizējo Portugāles eh, valdību. Bet eh, par spīti tam es eh, centīšos būt objektīvs. Specializētā literatūra kā arī e, zinātniskie pētījumi par budžeta konsolidāciju skaidri norāda uz to, ka, lai kas tiektu darīts, visam ir ietekme uz sociālo jomu un ir uh, grūti e, panākt so ekonomiskās izmaiņas, uh, nezaudējot, uh, nezaudējot labklājību. Un tā, protams, ir ļoti augsta cena. Un 2011. gadā valdība parakstīja vienošanos ar SVF komisiju par, un bija skaidrs, eh, ka būs negatīvs saks eh, tieši uz iedzīvotājiem. Un kas ir noticis? Eh, Portugāla ir ļoti daudz izdarījusi, cenšoties veikt konsolidāciju. Un to ir arī novērtējušas institūcijas, kuras mums sniedz finansiālo atbalstu, kā arī finanšu tirgi mūs ir atzinuši. Esam redzēju, redzējuši to, ka mūsu darbs tiek novērtēts. Un mēs arī turpināsim ar taupības programmām. Daži uzskata, ka tas ir uh, Eh, vajadzīgi, tomēr ir cilvēki, kas uzskata, ka tas ir eh, tieši traucējoši. Tomēr, jebkurā gadījumā, ir skaidrs, ka bezdarbs eh, pieaug. Tad bezdarbs ir pieaudzis par 5% nekā tas bija iepriekš. Un ir arī milzīgs jauniešu bezdarbs. 1,5% jauniešu bezdarbs, kuru veicina arī ilgtermiņa bezdarbs, jo sevišķi salīdzinot ar skaitļiem, kāda bija iepriekš. Situācija ir daudz, daudz sliktāka nekā tā bija eh, pirms eh, ekonomiskajiem taupības pasākumiem. Un tas ir arī vairāk izteikts nekā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un sociālie indikātori ir eh, ieteikumi uz ģimenēm, nodarbinātību, tas viss ir ļoti izteikti, tāpēc, ka valsts subsīdijas ir samazinājušās. Un tas ir viens no svarīgākajiem tematiem, kas mums jāaptur prātā, aplūkojot šo situāciju. Portugāles valdība ir centusies uh, diskutēt ar sociālajiem partneriem, lai nonāktu pie nodarbinātības uh, vienošanās. Tā ir centusies panākt vienošanos ar uh, arotbiedrībām. Esam panākuši vienošanos, kuru atbalsta uh, kreisē Portugāles parlamentā. Tādā veidā cenšamies eh, atvieglināt šo izmaiņu procesu eh, darba devējiem un eh, runā, tad, tad runātājiem tiek lūgts samazināt runāšanas tempu. Mēs centamies pan, panākt dinamismu, lai palīdzētu jauniem cilvēkiem, lai viņi izmantotu kopienas palīdzību cenšamies viņus eh, atbalstīt eh, sociāli un eh, cenšamies veicināt praksvietu izveidi, lai viņi varētu iegūt darba vietas. Un jebkurā gadījumā arī cīnāmies pret ilgtermiņa bezdarbu. Un mums ir arī cieša sadarbība, lai mēs mazinātu taupības pasākumu sekas un krīzes ietekmi. Es eh, domāju, ka mums ir liels sociālais konsens, un mēs eh, cenšamies atvieglot eh, tūlītējās sekas, kādas attiecās uz sabiedrību, jo sevišķi uz vairāk ievainojumajiem cilvēkiem, mazāk aizsargātiem cilvēkiem, kuriem ir zemākie ienākumi nekā tas ir vidēji sabiedrībā. Cilvēks, kuriem ir problēmas pabrot sevi un savas ģimenes, kuriem ir problēmas iegūt izglītību, dēļ finanšu problēmām. Līdz ar to mēs eh, cenšamies kaut ko darīt šajā ziņā, kā arī cenšamies risināt eh, problēmas ar eh, ģimeņu parādiem. Tad, tad cenšamies vest sarunas ar bankām par ģimeņu kredītiem un valsts izdevumi. 14. gadā tātad būs joprojām taupības pasākumi Un, protams, pastāvēs arī sociālās problēmas, tomēr mēs aizvien vairāk eh, cenšamies, eh, censīsimies eh, samazināt negatīvās sēkas. Šobrīd mēs esam izveidojuši vairākas valsts rīcību politikas, lai censtos samazināt sociālo ietekmi, kāda ir mūsu problēmām. Cenšamies arī garantēt, lai tas viss tiktu, mm, lai šis vēstījums nonāk pie cilvēkiem, un daži aspekti ir ļoti svarīgi par Portugālē. Mums ir arī solidaritāte sociālā jomā, ģimeņa solidaritāte. Un, tas, un, šī, un šīs iezīmes eh, mums eh, palīdz mūsu darbā. Un ir jāuzņemās atbildība visiem par šīm problēmām. Un Portugāla ir eh, maza sabiedrība, tomēr tā ir ļoti lielā mērā cieši sasaistīta. Ar, tas ir kā liels tīkls, tā ir kā liela maza sabiedrība un e, visas mazās sabiedrības ir apvienošās, e, lai izveidot solidāru sabiedrību kopumā. Un es domāju, ka mēs e, varam tiešām arī kopumā tādā veidā tikt galā ar visām problēmām un rast risinājumus. Mikroproblēmas nevar atrisināt mikro līmenī. Ir nepieciešams kaut kas vairāk ilgtermiņā. Mēs esam veikuši daudz, un es domāju, ka Portugāļi tiešām ir pelnījuši atzinību par to. Un es domāju, ka Mēs eh, tiešām esam pelnījuši eh, atbalstu no Eiropas partneriem šī iemesla dēļ. Paldies! Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole. Paldies. Tagad dosim vārdu Ārvilam Ašaradenam, sociālo nodarbinātības lietu komitejas priekšsādātājiem lūgtu. Latvijas pozīcija un Latvijas situācija krīzes risinājumos. Es gribētu cienījumai priekšiedātāji pateikt paldies par ārkārtīgi veiksmīgu iepriekšējās tēmas izvēli. Un, ja līdz šim Latvijas nostāja jauniešu garantijas jautājumā bija diezgan rezervēta, tad šodienas diskusija lika mainīt viedokli par šo jautājumu. Es ceru, ka izdosies pārliecināt arī vald atbildīgos valdības pārstāvis mainīt šo pozīciju. Godātie kolēģi, jūtos pagodināts piedalīties Eiropas semestra Nacionālo parlamentu nedēļas notikumos un pateicos par iespēju Latvijas parlamenta sociālo un darba lietu komisijas vārdā sniegt nelielu ieskatu Latvijas pieredzē un politika attīstībā saistībā ar finanšu un ekonomiskās krīzes ietekmi. Latvijas stāsts pēdējā laikā ir minēts dažādos kontekstos, gan slavēts, gan kritizēts tāpēc savā uzrunā centīšos to stāstu papildināt, koncentrējoties uz politikas īstenošanas procesā gūtajām atziņām. Latvija tikai dažu gadu laikā, no 2008. gada beigām līdz 2011. gada sākumam, mēroja ceļu no dziļa IKP kritiena līdz dinamiskai ekonomikas atvesļošanās stadijai un pozitīvām izaugsmas un nodarbinātības prognozēm. Šo pārmaiņu sasniegšanai Latvijas sabiedrība akceptēja valdības kopīgi ar Startautisko valūtas fondu un citiem starptautiskiem aizdevējiem izstrādāto sadarbības programmu. Programma aizdevuma saņemšanai saistījās ar drastiskiem taupības pasākumiem un nepopulāriem politiskiem lēmumiem. To rezultātā relatīvi īsā laikā valsts izdevumi tika sabalansēti ar ieņēmumiem un atgūta starptautisko finanšu tirgu uzticēšanās Latvijas valstī. Milzīga nozīme krīzes pārvarēšanā neapšaubām bija ar iespējām, kuras sniedz Eiropas Savienības struktūra fonda atbalsts gan sociālo šoku amortizēšanā, gan arī kā tobrīd vienīgais pieejamais valsts attīstības resurss. Šajā gadījumā Latvija ir mācījusies no krīzes ierobežoto finanšu resursu apstākļos vēl rūpīgāk izvērtēt struktūra fonda atbalsta ieguldījumu, to ietekmi un potenciālu ekonomikas atveseļošanā, kā arī darba spēka prasmu uzlabošanā. Taču būtu maldinoši jums, kolēģi, kā nodarbinātības un sociālā lieta ekspertiem, slēpt tos problemātiskos aspektus, kas saistās ar veikto taupības pasākumu ietekmi uz katra cilvēka ekonomisko un sociālo situāciju, kā ar nodarbinātības un sociālo jomu kopumā. Saskaņā ar Eurostat datiem straujās darbvietas skaita un darba auga samazināšanas rezultātā Latvijas iedzīvotāju vidējie rīcība esošie ienākumi 2008.–2010. gada periodā samazinājies par 28%. Vissmagāk ienākumu nepietiekamība skāra divas iedzīvotāju grupas - jauniešus vecumā līdz 24 gadiem un iedzīvotājus vecumā no 45 līdz 64 gadiem. Negatīvo sociālo seku mazināšanai krīzes laikā savu efektivitāti pierādīja īpaši izveidot sociālā drošības tīkla stratēģiju, kuras ietveros tika nodrošināts ārkārtas pasākumu kopums. Valdībai sadarbojoties ar pašvaldībām, trūcīgiem iedzīvotājiem tika nodrošināta bezmaksas ir kāda veida medicīniskā aprūpe, apmaksāt mājokļu izdevumi un garantēts minimālais ienākuma līmenis uz vienu ģimenes locekli. Bezdarbniekiem īpaši nodarbinātības programmas ietveros tika organizēti algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās, kā ar nodrošināt bezmaksas pieeja plašam pārkvalifikācijas programmu klāstam. Šo pasākumu rezultātē krīzes gados iedzīvotāji augsta bezdarba apstākļos spēja saglabāt savas sociālās kompetences, iegūt jaunas profesionālās zināšanas, kā arī saglabāt ikdienas dzīvē nepieciešamo mājasaimniecības aktīvu kopumu. Efektīvi sociālie transferti krīzes periodā vairāk kā divas reizes samazināja iedzīvotāju nabadzības risku. Smagākais Latvijas krīzes zaudējums ir augstais emigrācijas līmenis. Bezdarba, kopējās ienākuma situācijas un ekonomikas burbuļa radīto nesamērīgo ilgtermiņu finanšu saistību spiesti, vairāk kā 10% Latvijas iedzīvotāji ir devušies darba meklējumos uz citām valstīm. Latvijas šo cilvēku atgriešanās programmu uzskata par turpmākās izaugsmas stūrakmeni, cenšoties viņus atgriezt un liederīgi izmantot viņu gūto pieredzi Latvijas ekonomikas turpmākajai izaugsmai. Ja 2009. un 2011. gada griezumā trūcīgo personu kopskaitā lielāko īpatsvaru veidoja pilngadīgās darbspējīgās nestrādājušās personas, tad krīzes pārvarēšana ir radījusi jaunu sociālo problēmu. Tā ir strādājušo nabadzība. Šobrīd vairāk nekā 35% strādājušā valstī saņem minimālo algu. Minētās tendences liecina, ka dziļā krīze un ilgstošais augstais bezdarbs ir radījuši paliekošas sociālās sekas sabiedrībā. Līdz ar to sociālās atstumtības, ilgstošā bezdarba un nabadzības samazināšanas jautājumi joprojām paliek politikas dienas kārtībā. Kopīgi ar valdību Latvijas parlaments 2013. gada laikā turpinās risināt jautājumu par nabadzības riska mazināšanu strādājošiem – lai novērstu tā negatīvo ietekmi vispirms, jau, vispirms uz ģimeņa ar bērniem un senioru labklājību. Esam gatavi mācīties un apgūt labāko praksi, ko sniedz sadarbības mehānismi Eiropas Savienības ietveros, kā ar dalību starptautiskajās organizācijās, tā skaitā OECD. Tāpat arī mūsu šodienas fórumu uzskata par lielisku iespēju parlamentāriešu vidū iegūt vērtīgas atziņas, kas būtu noderīgas turpinot darbu pie nodarbinātības, nabadzības mazināšanas un ekonomiskās attīstības jautājumu risināšanas. Jaunajā Latvijas Nacionāla attīstības plānā 2014-2020 gadam, kas cer sekmīgi tiks konvertēts Nacionālā reforma programmā, ir iecerēta virkni pasākumu cilvēku labklājības un stabilitātes palielināšanai, ietverot tādas iniciatīvas kā darbspēka nodokļu mazināšana, pārliekot nodokļu slogu uz patēriņu un īpašumu, veicinot motivāciju būt nodarbinātam. Joprojām ļoti nozīmīgs jautājums paliks arī ēnu ekonomikas apkarošana, jo tagad ir skaidrs, ka par šiem jautājumiem vēl tiks lausts nemazums šķēpa. Uzsākot nākamo Eiropas semestra procesu ar Eiropas komisijas sagatavoto ikgadējo izaugsmu ziņojumu, ir bijis skaidrs, ka 2012. gada prioritātes, tā skaitā bezdarba un sociālo problēmu risināšana, joprojām Latvijai būs aktuāls arī 2013. gadā. Arī Eiropas Savienības padomas pagājušā gada apstiprinātās rekomendācijas Latvijai uzdevuši nopietnas mājas darbus nodarbinātības un sociālās politikas jomā, tā skaitā ilgstošā un jauniešu bezdarba samazināšanā, nabadzības un sociālās apstumtības līmeņa pazemināšanā, kā arī sociālās palīdzības pilnveidošanā. Lai pozitīvās attīstības tendences neapsīktu pirmo grūtību priekšā, svarīgi ir Nacionālo parlamentu loma, to atbalsts un agrīna iesaistīšanās lēmumu apspriešanā, kā arī pēc iespējas plašākā politiskā atbalsta saņemšanai. Tādējādi nodrošināt demokrātisko leģitimitāti un atbildību par pieņemtajiem lēmumiem no visām iesaistītajām pusēm. Eiropas semestra lielais izaicinājums, manuprāt, ir nodrošināt lielāku sinerģiju un papildināmību starp nodarbinātības, sociālo, ekonomisko un finanšu politiku, lai ekonomiskās izaugsmas perspektīvā neaizmirst pašu galveno - cilvēku un viņu vajadzības. Ņemot vērā krīzes nopietnību, politiķiem tomēr ir jārēķinās, ka bezdarba un nabadzības problēmai nav tulītēji risinājumi. Darba vietu radīšanas tempu ietekmēs dažādākie tautsēmniecības faktori Situācijās, kur makroekonomiskais fons ir nelabvēlīgs, ir svarīgi veicināt dinamisku pieeju, aktivizēt darba spēku, tajā skaitā apmācot iedzīvotājs nākotnes profesijās ar augstu nodarbinātības potenciālu. Veiksmīga sadarbība ar sociālajiem partneriem un citām nevalstiskajām organizācijām palīdz atcerēties, ka taupības pasākumi nedrīkst pazemināt darbvietu kvalitāti un apdraudēt darbinieku veselību un drošību kopumā. Arī struktūrālo reformu gadījumā rezultāts nevienmēr ir redzams nekavējoties. Lielākos, lielākoties tam ir nepieciešams ilgs laiks. Arvien svarīgāk kļūst ietekmes izvērtējumi, jo īpaši samazināt finanšu resursu apstākļos. Tas attiecās arī uz dažādiem atbalsta pasākumiem, lai pieejamo finansējumu izmantot mērķēt un efektīvi. Savukārt nepieciešamo resursu konsolidāciju cenšos, cenšoties veidot proporcionāli un izaugsmē draudzīgu. Krīzes un pēckrīzes laikā sastopoties ar pieaugušo pieprasījumu pēc sociālās aizsardzības izdevumiem. Svarīgi bija neļaut sociālās aizsardzības izdevumu pieaugumam kļūt par pašmērķi. Tikpat būtisks rādītājs, kā izdevuma apjoms, ir arī sistēmas efektivitāte. Piemēram, attiecībā uz pēckrīzes sociāla atbalsta sistēmas pilnveidošanu. Tieši šobrīd Latvijā notiek vairāk pētījumu, arī ar Pasaules bankas finansēti, kur rezultāts plānots izmantot attiecīgo rīcību politiku koriģēšanai. Skaidrs, ka joprojām pilnībā nav apzināta konsolidācijas radītā ietekme, taču krīzes laikā panāktie uzlabojumi politikas plānošanas un uzraudzības procesos ļauj mums nākotnē raudzīties paļāvīgi, uzstādot kvalitatīvi jaunus mērķus iedzīvotāju labklājības palielināšanā. Tomēr arī situācijā, kad esam atgriežies uz izaugsmas ceļa, ir vērts atcerēties par politikas īstenošanas procesā gūtajām atziņām Neaizmirst turpināt mācīties no citu valstu labākās pieredzes un neļaujieties pārlieku lielam un pārsteidzīgam optimismam, turpināt kopīgi strādāt, lai sekmētu valsts ekonomiskā izaugsme, tās iedzīvot atgriešanās mājās un nodrošināt cilvēku labklājību un pārliecību par drošu rītdienu. Paldies! Merci beaucoup de ce témoignage très concret de ce que votre pays euh, a connu. Jā, paldies jums par ļoti precīzu atspoguļojumu, kā pieredze bijusi jūsu valstī pārot krīzi un tā sekām. Tagad dosim vārdu mūsu vēl ar, uh, arī nākošajam ekspertam, Venakai Litrīs, kas tieši runāja par Eiropas arī šo pusgadu semestri un ekonomisko politiku saskaņošanu. Lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Pagājušā nedēļa Nodarbinātības lietu komitejā mēs izskatījām šo ziņojumu par Eiropas semestri. Un tas izpelnījās lielu atbalstu. Un te bija galvenokārt astoņi punkti. Te mēs runājam par to, ka jāskaņo tas viss ar um, Eiropas stratēģiju 2020, par to, kā jānodrošina arī jautājums par jauniešu bezdarbu. Un tāpat arī, ka jānodrošina papildus investīcijas arī izglītībā un profesionāla apmācībā un jānodrošina sociālā iekļaušana. bet ņemot vērā, protams, arī situāciju, kāda veidojasies, mēs domājam arī par sociālās ietekmes tālāku analīzi. Tātad mēs runājam par budžetu konsolidācijas pasaukumiem dalībvalstīs, par to, kāds tieši arī deva kāds rezultāts. Nu, mēs redzam, ka te ir ļoti plaši un dažādi viedokļi par to visu. Ir, protams, arī tādi, kas vēlas ļoti stingri uzstāt uz fiskālo konsolidāciju, un savukārt otra nometne, kas vēlas, protams, palielināt valsts izdevumus, domājot, protams, arī par valsts ekonomisku attīstību. Tā ka šīs eh, tās ir galējās pretējās nometnes, un pavidam vēl ir daudz citu starpviedokļu. Nu, mēs mēģinām panākt kaut kādu līdzsvaru. Krīze vēl ir pieprasījis, protams, milzīgas arī upurus. 2008. un 2009. gadā mēs redzējām, ka fiskālais deficīts pārsniedz 6% no IKP. Mm. Valsts parādi pieauga no 70 līdz 90% caurmēr Eiropas rādītājs. Tas bija tieši krīzes seks. Turklāt bija jārisina arī valstu parādu pieaugušā krīze, kas tieši ietekmējusi arī valstu ekonomiku un arī valstu izdevumu ilgspējību. Tas viss ir radījis, protams, arī lielas bažas par eiro kā valūtas ilgspēju, un tā rezultāti tikai ieviesti ļoti spēcīgi taupības pasākumi, kas ir skāruši ļoti smagi daudz dalībvalsts. Mēs redzam, ka šis smagais sloks uz iedzīvotāju pleciem gandrīz viņus piespiedz pie zemes, nu, neko vairāk tu nevar prasīt šobrīd. Piemēram, manā valstī, Spānijā, bezdarbs ir šobrīd sasniedz 26%. Jauniešu bezdarbs ir ļoti satraucošs. Kāds piektais no jauniešiem Eiropā kopumā ir bezdarba. Tas kopumā rādītājs ir 20,8 vidējais rādītājs. Atsevišķās valstīs tas ir vairāk nekā 50% jauniešu bezdarbs. Tas nav ilgspējīga situācija. 2012. gadā darba tirgus situācija pasliktinājās, un arī izredzes 13. gadā ir pesimistiskas. Ilgtermiņa bezdarbs ir sasniedzis, protams, ļoti sastraucošs apjoms. Mēs redzam, ka mājasemniecība ienākuma kopumā sarūk. Tad mēs uzskatām, ka šī polarizācija, ko mēs varam dalībās, viss satraucoši. Bet, nu, eiro izskatās šobrīd ir nosargāts. Un parāda krīze. Šķiet, ka to esam pārvarējuši, karā ziņā liekas, ka situācija uzlabojas nekā pirms sešiem gadiem mēnešiem, un visu daudzo taupības pasākumu ieviešana ir devu zināms rezultāts. Tātad ir atvērts jautājums, vai tas ir jāturpina, ir jāturpina šīs uh, taupības pasākumi, vai tā ir pienācis varbūt laiks rīkoties netik agresīvi. Tātad esam, var teikt, piemērojuši elektrošoku pacientam, un tā ir pienācis varbūt pāriet uz mierīgāku ārstēšanu. Terapiju. Tuvākie mēneši būs sarežģīti. Daudz signāli un indikātoru liecina, ka ekonomika ir ļoti vāja. Nakt, nākotnes progresīvas uh, prognozes gan ir cerīgas, ka ekonomiskā izaugsme varētu atgriezties 13. gada otrā pusē un 14. gadā turpināties, lai gan ir atšķirības dalībās starpā un valsts, kuras piedzīvo arī fiskālās konsolidācijas pasākums ar ļoti sarežģītās situācijās. Ir liels bezdarbs, ir sociālā degradācija. Nesam atguvuši finanšu stabilitāti Spanijā, bet vienalga šīs um, daudz lietas mūs sarkatīgi satrauc. Tā kā tāda pienāca laiks uzmanību veltīt izaugsmē un darbvietu radīšanai. Mums jānodrošina labs līdzsvars starp budžeta konsolidāciju un sociālo politiku. Izaugsmes politiku, nodarbinātības politiku. Mums ir jāturpina konsolidēt mūsu budžeti. Mēs redzam, ka deficīti paliek ļoti lieli, un ir lieli valsts parādi. Un tas, protams, nav ilgspējīgi. Kādā ziņā? Ir jārīkojas tādējādi, ka mēs sekmējam izaugsmi, veicinām izaugsmi. Budžeta komitejā mēs esam apstiprinājuši to, ka jāturpina fiskālā konsolidācija. Vienlaikus mēs tomēr nodalām dažas lietas Uzskatām, tam visam jābūt proporcionāli, lai tomēr vienlaiks arī veicinātu ekonomisku izaugsmu un darba vietu radīšanu. Situācija dalībvalstīs ir atšķirīga. Mums ir jāsaprot, ka arī manevrēšanas iespējas diezgan atšķirīgas. Ja dalībvalsts ir vairāk nekā simtprocentīgi parāda apjomu no IKP, nu, tad, protams, ka viņi nevar atļauties liels valsts izdevumus, jo viņu valsts parādi jau šobrīd ir pārāk lieli. bet savukārt valsts ar zemiem valsts parādiem, tās var ļoti labi izmantot šādas politikas. Ir jāsaprot, ka nu nav tāds viens pieejas, kas visur noder un strādā. Ja mēs vēlamies nodrošināt valsts izdevumu ilgspējību, mēs vienlaikus, lai mums jāpadod prātā šis uzdevums, kas vēl papildus, tad no otras puses ir jāveic ekonomiskā izaugsme darbvietu radīšana. Pā, pieaugot nabadzībai, mēs nedrīkstam pieļaut sociālās atstumšanas izplatīšanos. Dažās valstīs, kur ļoti zema ekonomiskā izaugsme, tur tiek pieņemti ārkārtas pasākumi lai uzlabotu valsts izdevumu rādītājus. Bet kādā ziņā ir absolūti jānodrošina valstīm lielāka elastība, lai viņi īstenot konsultācijas, varētu tomēr arī īstenot zināmas rīcības brīvības. Paldies! Kolēģi, mēs esam uzklausījuši tagad sākotnējais paneļu dalībnieks, un mums ir pieci deputāti, kas ir lūguši vārdu, un mums ir nedaudz laiks rīcībā. Ja kāds vēl papildus vēlās izteikties, tad arī to var darīt tad lūdzu jūs vienkārši paceliet lapu, papliviniet, un tad jau es pamājiet, un tad es arī došu jums vārdu. Laiks ir. Labi, barones deta. O, Katāna, kas ir um, iekšē tirgus komitejas vadītāja un nodarbinātības komitejas vadītāja, Lielbritānijas parlamenta Lordu palātā, un jums vārds. Un jūs arī varēsiet pastāstīt tad par Ah, savu nostāmu, pēc tam dosim vārdu Eiropas parlamenta deputātam. Lūdzu, baronis vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es īstenībā, nu, viss šīs sarunas man tik ļoti nospieda. Uh, katru minūti var jūs kā sagrūz, sašlugdūši, bet Latvija man pilnīgi uzlaboja garstāvokli. Lūk, viņi ieņēma, pieņēma ļoti būtīškus soļus. Es saprotu, var teikt, ka viegli to darīt, ja ir tik maza tautā, bet tas, ko viņi izdarīja, tik drosmīgi soļi, tas ir tiešām bija absolūti iedrošinoši. Es gribētu dzirdēt vēl vairāk par Latvijas pieredzi. Problēma apvienotā karalistē ir tāda, ka jauniešiem bieži vien jāstāv tieši sestdienās, tad, kad viņiem nav mācības, un tas ir pilnīgi pārspīlējumi. Īstenībā bijis līdz šim daudziem otrādā, ka daudziem bija tik daudz brīvas naudas, ka viņiem nebija mm, ko darīt īsti, bet paskatīsimies, piemēram, tad, kā, kāda ir pieredze. 14-15 gadu vecumā kāds sāk sāk superveiklā Tesco, un vēlāk viņš kļūst par vienu no lielākajiem uzņēmumu vadītājiem Tātad šie ir iedrošinoši piemēri, modeļi, bet šodien es nezinu, vai tas tā darboties. Vai mēs varētu nu, panākt to, ka jaunieši laicīgi pieceļās, disciplinē sevi iet uz darbu. Vienkārši viņiem ir brīvi pieejama nauda. Un tāpēc, manuprāt, ir jāpanāk, kad reāli kāds, kas vispār iedomāties situāciju, saka, uz sestdienu, desmitos atnāc, piemēram, par, uh, tu nomazgā mašīnas un tad būs desmit māciņas. Un nenāk negrib. Te pirmkārt ir runa par ieradumiem, par izpratni, par disciplīnu. Tā kā tur daudz vairāk par jauniešiem, ko mēs runājam, arī par iekšējām problēmām. Tā kā mums ir jādomā arī, kā mēs varam to stimulēt, šādu iekšējo motivāciju. Tad mēs skatāmies, varam apvienot ar karalistē, ko esam darījuši. Mēs esam sagatavojuši arī jau likumdošanas priekšlikumu par to, ko nozīmē šī vietējā atbildība, atbildība par savu vietu, savu teritoriju savu kopienu. Un mēs vēlamies, lai jaunieši to saprastu, jo, kā priekšā izskanēja, demogrāfiskā situācija, protams, pret mums. Daudzās valstīs novecojoša sabiedrība. Un jaunieši, kas ir bezdarba, mums, lai panākt, ka viņi, protams, iegūst šo iekšējo disciplīnu, ka iegūst darbu izpratni. Un savukārt mēs, kas jau raugāmies uz uh, savu pensionēšanās dienu mēs varbūt varētu viņus vairāk arī iedrošināt un sniegt viņiem zināmas labas padomas. Ir arī jauniešu organizācijas, kuras, es domāju, ir ļoti spēcīgi strādāt kopā. Mēs visu laiku varam teikt, jā, lai Eiropas Savienība dot naudu tādam un tam un tam. Ne mums arī vajag šādu palīdzību no valdības. Bet, tikpat labi es esmu dzirdējis, ja katrs vidējs un mazais uzņēmums Eiropā, Eiropas Savienībā, pieņemtu darbā vienu papildus personu, tad vispār nebūtu bez darba. Tieši tāpēc es ierosinu, ka mēs reāli izskatām šo situāciju, paskatīmies, kādā vidē, kur mēs strādājam, kas ir tās personas, ko mēs pazīstam, un mēģinām varbūt sniegt palīdzīgu roku, panākot pretī jauniešiem vienkārši arī pieprasot no viņiem zinām uzņemšanu, uzņēmību un disciplīnu. Paldies! Tālāk mūsu Eiroparlamenta deputāts Konstantīnos Kupākis. Viņš ir Grieķis un arī nodomina sociālietu komitejas deputāts un pārstāv tautas partiju. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εφαρμογή πολιτικών ακραίας λιτότητας ως αντίδοτο στα κράτη που... Paldies. Ārkārtēju taupības pasākumu realizēšana nav bieži vien devusi gaidītos rezultātus, jo sevišķi SVF to ir atzinis. Un tas eh, tik tiešām moderāda arī sociālā koheizija un eh, tiek radīta eh, dažādu ātrumu Eiropa. Sociālajās sekas manā valstī ir ļoti, ļoti ievērojams. Ir ievērojami pieaudzis nabadzības līmenis, kā arī daudz cilvēku ir zaudējuši mājas, ir, eh, ir bezdarbnieki un 56% jaunieši ir bez darba. Cenas aizvien pieaug, tomēr algas eh, ir paliek pašreizējā līnijā vai arī vēl vairāk samazinās. Tomēr tas nenozīmē, ka ir eh, pilnīgi sociāls sabrukums, jo ekonomika un, un sabiedrība ir divas dažādas lietas. Es domāju, ka mums ir nepieciešama izaugsmas politika, tāda, kura mums ļautu palīdzēt eh, tiem, kuri ir nonākuši lielākajās grūtībās. Es eh, domāju, ka ir jā, jāsaprot tas, ka tad, kad eh, tiek izstrādāts Eiropas nacionālās stratēģijas, ir nepieciešams panākt ekonomikas ilgspējību. Un mēs esam ļoti uh, priecīgi, ka esam uh, savienībā, ka mums ir partneri, kur mums arī nepieciešami. Tomēr apusējs pienākums ir aizsargāt Eiropas ideālus. Tad, lai eh, būtu iespējas eh, pilnīgi visiem. Paldies! Tagad vārds. José Vierda Silva no Portugāles. Sociālistu partijas biedrs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Vēlējos eh, teikt, eh, ka ir ļoti labi, ka šis eh, punkts ir iekļauts mūsu darba kārtībā. Tas tiešām ir noderīgi. Un es vēlētos vienkāršā veidā norādīt, kas ir trīs galvenie līmeņi ietekmei. Kāda ir bijusi fiskālajai konsolidācijai kam arī tagad cauriet Portugāla. Tādā pašā laikā, kā citas Eiropas Savienības eh, valstis. Tātad eh, īsumā. Pirmais aspekts eh, tika aktualizēts šorīt no rīta, tātad darba tirgus nespēja virzīties uz priekšu un panākt pauģu nomaiņu. Līdzīgi kā Portugālē, daudzās citās valstīs eh, darba tirgus jauniešiem ir slēgts. Un otrā lieta ir saistīta ar to, kā mēs eh, tiekam eh, galā ar lielu bezdarbnieku skaitu, jo sevišķi at atkarībā no viņu vecuma grupas. Tad cilvēki, kuri ir ļoti jauni, kuri ir pārāk jauni, lai varētu reformēt pastāvošo situāciju. Un tātad eh, tie, kur ir mm, veci, eh, viņiem ir problēmas atgriezties eh, darba tirgu. Tad ir šīs divas sabiedrības daļas, kuru labā mums vajadzētu rīkoties. Un treškārt, cilvēki, kuri dzīvo zem sociālā minimuma. Eiropas Savienības eh, dalībvalstis ir vedušas sarunas eh, par konkrētiem eh, ienākumu standartiem. Tomēr ir cilvēki, kuri joprojām dzīvo zem minimāli, min, minimālā standarta, un jauniešu bezdarbs, kā arī veco cilvēku bezdarbs, ir tiešām nopietni jārisina, kā arī kritērija par finansējumu piešķiršanu šo cilvēku palīdzībai. Un tagad eh, kāds ir konteksts? Mums ir jāsniedz jaunas eh, iespējas visiem jauniešiem. Pirms eh, viņi ir bijuši sešus, darbus, sešus mēnešus pēc darba, jādod iespējas profesionāli attīstīties, izmēģināt profesiju, kaut kādu veidu, kas viņiem ļautu integrēties darba tirgu. Tā ir pirmā vadlīnija Eiropas stratēģijai nodarbinātībai kuru arī a, apstiprināja Eiropadomē Luksemburgā 1997. gadā. E, tas tā nāca kopā ar e, nodarbinātības rīcības plānu no daudziem gadiem. Un šis tā, minimālais termins bija eh, četri eh, mēneši, tad bez darba, un visas Eiropas Savienības dalībvalstis to pieņēma, un arī Eiropas Savienība pati par sevi ir eh, apņēmusies pieturēties pie šiem četriem mēnešiem. Mums ir tiešām ir nopietni jāpārskata šī apņemšanās nodarbināt jauns cilvēkus, un ir jāizstrādā kaut kas līdzīgs vadlīnijām, kāds bija 1997. gadā. Tas nozīmē, ka uh, mums visiem ir jāpārdomā uh, savs, uh, savs domāšanas veids, jāanalizē, kas ir noticis Eiropā. Mums ir bijusi stratēģija kopš, tuktu, tukš, kopš 1997. gada, un kāpēc tā nav uh, bijusi veiksmīgs? Nevēlos uh, tagad uh, spekulēt par to, mums īsti nav laika, tomēr es domāju, ka tur ir trīs lielas problēmas. Ir zaudēts politiskais fokus, politiskais centrs Eh, nav bijusi apņemšanās eh, saņemt eh, pietiekami daudz finansējuma, lai realizētu apņemšanos. Kā arī citas realitātes ir notikušas, kas ir pārvirzījušas šo fokusu. Eiropas Savienības rīcība politika skatās citā virzienā. Tās nekoncentrējās uz sociālajiem jautājumiem, kurus mums vajadzētu iekļaut sociālo lietu padomē. Līdz ar to mums tik tiešām ir jāskatās uz šo sociālo minimumu, sociālajiem minimālajiem standartiem. Kā jau iepriekš tika teikts šorīt no rīta, pēdējo gadu laikā ir pieaudzis to pilsoņu skaits, eh, kurus var saukt par nabadzīgiem eh, cilvēkiem 11 dalībvalstīs ir samazinājies uh, slieksnis, kad uh, cilvēks tiek uh, eh, saukts par nabadzīgu. Šī definīcija reizēm samazinājusies. Un tas ir viens veids, uh, kā var apģirties no nabadzības, vienkārši izmainot definīciju. Un tā ir milzīga problēma. Un mums būs uh, ļoti grūti atgriezties uh, pie uh, normāla Eiropas idējā standārta. Uh, Uh, ir jāpalīdz jauniem cilvēkiem ar uh, kādu stipendiju, uh, prakses vietu izveidi, lai atbrīvotos no šīs bezdarba situācijas. Tā ir tāda kā paralēla situācija Eiropā. Mums kaut kas ir jādara lietas labā. Paldies! Un tagad Eiropas parlamenta vārdā S un D grupas pārstāvs no Spānijas. Priekšstājas kundze. Sarkas kungs uzstājas. Es jau uh, iepriekš paudu vairākus komentārus, paudu savas bažas par ietekmi valstīs, kuras ir noteikuši ļoti stingrus taupības pasākums. Un kas eh, skar arī eh, kolektīvās tiesības, kuras dažās vietās ir pat iznīcināts. Eh, ja kurš saprātīgs cilvēks zina, ka rīcība politikas ir jāskata saistībā ar to rezultātiem, nevis saistībā ar to nolūkiem. Un līdz ar to rīcība politikas, kādas mēs iznojam mūsu valstīs, ja četrus gadus patiesībā tās ir novedušas pie lielākas nevienlīdzības un makroekonomiskiem nelīdzsvariem pie lielākas nabadzības un daudzām citām problēmām. Un mēs varam secināt, ka līdz ar to, ka šis rīcība politikas e, ir slikts rīcība politikas, tas nav jautājums e, par ideoloģiju, tas ir drīzāk fakts. Tāpēc, kā jūs varat e, teikt, ko gribat, bet faktus mainīt neviens nevar. Situācija ir tiešām dramatiska. budžeta disciplīna tiek realizēta un cilvēki saka, ja šie taupības pasākumi turpināsies, tad, eh, tad, tad eh, tirgus, tirgus atkal uzticēsies, tomēr tas nav noticis. Daudz cilvēku, pat arī manā vecajā partijā, uzskata, eh, ka tas nav jautājums, pie kādas politiskās saimas jūs piedarat. Daudz cilvēki uzskata, ka tirgus loģika radītu kaut kādas izmaiņas, tomēr tas nekādā veidā nav noticis. Mēs varam secināt, ka vakardien tātad Madridē uzklausīja Oli Rēnu, viņš arī šorīt izteicās par elastīgumu. Viņš runāja par to, ka ir jāpadara elastīgāks pielāgošanās mehānisms, tāpēc, ka šie taupības pasākumi ir iznīcinājuši tūkstošiem uzņēmumu un tagad ir neiespējami uh, radīt eh, pietiekami lielus resursus, kas mums noderēs nākotnē, lai nomaksātu parādus. Un šīs rīcība politikas ir tikušas izsenotas eh, lāmticīgi, un partija uh, uzskatīja, ka tas bija vienīgais veids, kā, kā aiziet no krīzes. Viņi domāja, ka tas piesaistītu tirgus, tirgus, tomēr tas nav noticis. Aizvien vairāk darba vietu tiek iznīcinātas, ir divreiz vairāk darba vietu zudušas nekā iepriekš, un tas ir, tāds, tas ir rezultāts. Vai mēs vienkārši nevarētu atzīt, ka mēs esam kļūdījušies? Manā valstī situācija ir tiešām drūma. Nav, e, uzņēmumi nevar saņemt kredītus. Tie ir izbeigušies, viņi atmaksā kredītus e, e, par trīsreiz lielāku procentu likmi, kā tas notiek citās valstīs. Un pieeja kredītiem ir, ir dažkārt tiešām noslēgta. Nav, nav pieprasījuma, tāpēc, ka ir samazināts algas aktivitāte samazinās, tāpēc, ka nav pieprasījuma. Mums visiem ir veselais saprāts, tāpēc mēs eh, vienkārši varētu novērot, eh, kas ir notursinājis pēdējo gadu laikā. Tas ir pamats eh, turpmākai rīcībai. Un manā valstī mums ir bijis 60% parāds krīzes sākumā, tomēr tagad mums ir 100% parāds. Un viena no valstīm, kur ir vislabākajā situācijā, Mēs bijām viena no eh, valstīm, kuras krīzes sākumā bija viena no labākajām pozīcijām, tomēr tagad eh, mums ir šis 100% parāds, tāpēc, ka mums ir jāatmaksā eh, kredīts par tik augstiem procentiem. Mums ir pat trīs, katru dienu trīs tūkstoši cilvēku zaudē darbu. Ir reģioni, kur ir tiešām milzonīgs bezdarbs. Līdz ar to šīs politikām ir bijušas ļoti smagas sekas uz nodarbinātību. Cilvēki uh, ir nokļuvuši pilnīgā nabadzībā, nevar nopirkt zāles, viņi ir zaudējuši savas tiesības. Un kas ir vēl sliktāk? Tas viss ir sašķēlis sabiedrību. Jo tirgi uh, nesaprot sabiedrību. Viņi uzskata, ka viss ir, uh, viss ir algoritmi, nekas vairāk. Tomēr viņi tiešām ir uh, sagrāvuši uh, valsts sabiedrību, cilvēki ir zaudējuši ticību Eiropai. Kāpēc mēs vienkārši nevarētu atzīt, ka kaut kas uh, nav uh, bijis veiksmīgi, kaut kur ir bijusi kļūda šo pēdējo trīs gadu laikā? Situācijas ir daudzās valstīs tiešām dramatiskas. Un tieši cilvēki, kuri nekādā veidā nav uh, bijuši vainojami pie krīzes uh, izraisīšanas. Un tas viss uh, notiek laikā, kamēr centrālās bankas un citi tikai uzlabo datus par krīzi. Mēs, tad sākums bija mm, finanšu krīze, bet par to tagad maksā pilsoņi. Paldies! Tā kā mums vēl ir nedaudz laika, ļaujam izteikties jums ilgāk. Lūdzu, dariet zinām, ja joprojām vēlaties izteikties. Tagad uh, došu vārdu pēdējiem runātājiem, ja citu nav. Inese Zubere, Eiropas parlamenta deputāte, Avieto kreiso grupas pārstāvi no Portugāles. Paldies! Prisēs kundze! attiecībā uz faktoriem, kas ir saistīti ar nodarbinātību. Bija komisijas 13. Eh, gada, eh, attiecībās komisijas 13. Eh, gada ziņojumi, var teikt, ka rekomendācijas ir tādas pašas un tās īsti nav palīdzējušas, tomēr tās ir vēl vairāk sāsinājušas pastāvušās nodarbinātības problēmas. ekonomiski vājākajās valstīs, un šie vārdi jau ir tikuši nosaukti. Es domāju, ka uh, nodarbinātības apstākļu atvieglināšana šīm nedrošajām darba vietām novedīs e, pie tā, ka nu, bezdarbs aizvien pieaugs. E, kā arī būs vieglāk atlaist cilvēkus no darba. Tas nekādā veidā uh, neveicinās nodarbinātību, tāpēc, ka patiesībā vienkārši tiks atviegloti atlaišanas apstākļi, kā jau es teicu un eh, cenu nofiksēšana, eh, tātad eh, algu sasaistīšana ar produktivitāti, tas ir tikai attaisnojums, lai algas aizvien vairāk samazinātu, un tas kaitēs tikai un vienīgi nodarbinātajiem. Mēs zinām, ka tā nav, ka produktivitāte būtu mazinājusies. Tas ir novedis tikai pie aizvien lielākas algu samazināšanas. Un uh, Tas savukārt ir e, veicinājis ekonomiskās situācijas pasliktināšanos. E, jūlijā Eiropa padomē e, par eiro semestri tika ieteikts Portugālai samazināt darbspēka izmaksas, ko var darīt ar 3 vai 4 līdzekļiem, sociālo tiesību, algu samazināšanu vai arī vienkārši ar atlaišanu. Tādā veidā tas var tikt realizēts. Mēs eh, skatāmies šeit sociālo ietekmi uz budžeta poli rīcību politikām un tāpēc pasākumiem. Tomēr patiesībā ir vēl viens eh, aspekts visiem šiem, eh, visām šīm aktivitātēm, un tas rada lielas sociālās nevienlīdzības, piemēram, mūsu gadījumā Portugālē. Esam redzējuši, ka algas stipri samazinās ekonomikas uh, apjoms sarūk par 74 vērtībām, konstatējām vērtībām, tas nozīmē, ka uh, darba devēji mazāk uh, cieši no algu samazināšanas, savukārt uh, tajā pašā laikā uh, ienākumi pieaug Dažiem, dažu cilvēku bagātība ir palielinājusies par 30% pagājušā gada laikā, un e, peļņa, tad vidējais e, peļņas līmenis ir paaugstinājies e, ļoti ievērojami. Tas e, tik tiešām nav e, saskaņā ar uh, patēriņa uh, līmeni un tad, uh, darbinieku apstākļiem, ir jāsacina, ka uh, pārstāv uh, peļņas pārnese no eh, darba spēka uz darba devējiem. Un lielākā problēma ir tāda, ka runājot eh, par izaugsmi, mēs runājam uh, tikai par nosīmiem, nevis par pasākumiem, kas uh, radīs reāls darba vietas. Realtātē mēs katru dienu zaudējam 500 darba vietu. Mēs neesam uh, radījuši jaunas darba vietas, nav pat arī stagnācija. Viss vienkārši pasliktinās. Mums ir jāizveido kopīgs, uh, uh veiksmīgs uh, klimats, kurā varētu rasties izaugsme. Un viens no jautājumiem, kas šeit ir ļoti svarīgs, ir tas, ka runājot par izaugsmi, Tik tiešām ir jāsaprot, ka bez eh, valsts investīcijām, bez milzīgām valsts investīcijām, eh, nebūs iespējams piesaistīt nekādas citas investīcijas, līdz ar to investīcijas vispār nebūs. Un uh, budžeta ierobežojumi ir tiešām lieli un tie ir jā, jāmīkstina. Jo tas var radīt uh, problēmas pašai dalībvalstī. Un eh, runājot par palīdzību vai arī eh, par apstākļu atvieglināšanu eh, valsts investīcijām, tas, tur ir ļoti stingri nosacījumi. Mums ir tiešām ir jāizmaina rīcība politiku virzība šajā brīdī. Mums tās ir jāpadara brīvākas. Mēs šeit runājam akadēmiskos terminos, tomēr fakts ir tāds, ka reālajā dzīvē daudz cilvēku dzīves ir iznīcināts. Uh, Līdz ar to mums ir nepieciešams vairāk eh, valsts investīciju, eh, ir jāpalielina algas, ir nepieciešams jaunas darba vietas, eh, jāveicina ekonomika. Citādāk mēs zaudēsim ekonomikas strateģiskos aspektus. Un, ja tikai uh, ja tas nenotiks, eh, tad tikai palielināsies privātā sektora pēļņi. Tas ir jautājums par politisko uh, uh, izvēli. Ir tiešām jāmaina virzība. Kā lai uh, labāk uh, pasaka? Ir jāgarantē, ka valsts uh, patur tās reālo kapitālu. Mēs nedrīkstam iznīcināt mūsu reālās ekonomikas, citādi nevarēsim nomaksāt savus parādus. Daudzās no šīm valstīm viss sloks ir pārnests uz strādniekiem. Tādā veidā nevar nomaksāt valsts parādu. Šajos gadījumos arī parāds nemaz netiek nomaksāts, tikai aizvien vairāk palielinās. Līdz ar to ir jāizkļūst līdz no šīs eh, ekonomikas stagnēšanas. Ir jāpiemēro jauna filozofija, nevar, eh, nevar piespiest cilvēks maksāt par to, kas nav samaksājams. Piekrīt tam, kas eh, tika iepriekš eh, teikts eh, par portugāļiem, portugāles strādniekiem, kā arī cilvēkiem citās valstīs. Viņi ir pelnījuši atzinību par viņu pūlēm, par to, ka viņi ir izdzīvojuši un joprojām cīnās par to, lai viņiem joprojām būtu kāds ienākumu līmenis. Paldies! Un tagad mēs esam nonākuši pie tā, ko Eiropas parlamentai dēvē par brīvā mikrofonu procedūru. Tie no jums, kas nav vēl izteikušies, varat to darīt tagad. Uh, paceliet roku, ja vēlaties ko teikt. Paceliet roku un jums būs iespēja izteikties. Ja nav nekā sakāma, tad došu vārdu mūsu uzaicinātajiem ekspertiem. Un šoreiz sāksim no otra gala. Tātad Vispirms došu vārdu Veronikai Lopei Fontaņē. Tad uh, uzklausīsim kolēģi no Latvijas. Es nedomāju, ka būtu jābūt tik pesimistiskiem, ka man kolēģis Serks kundze, nu pat. Mūsuprāt, nav tik traki. Mūsuprāt, pasākumi, ko esam īstenojuši, ir pozitīvi. Es tos atkārtoti neuzskaitīšu. Fiskālā konsolidācija ir nepieciešama, bet, nu, varbūt to varētu padarīt nedaudz elastīgāku. Par to mēs, protams, visi esam viensprāts. Mums jābūt pārliecinātākiem, jo MVU un atsevišķi cilvēki ja viņi ir pārliecināti par savu darbību, tad situācija uzlabosies. Un vēl vēlos pieminēt to, ko arī Barnas kundze teica par darba disciplīnu. Es uzskatu, ka jaunieši ir pilnībā spējīgi ievērot šo disciplīnu, ja viņiem vispār ir darba vieta un ja viņiem ir atbilstīga izglītība. Minēšu vienu piemēru. Manā valstī ir kāda asociācija, kas ļoti aktīvi darbojās un uh, sadarbojas ar jauniešiem, ja, jauniešiem invalīdiem, jauniešiem ar integrācijas problēmām, un tā ir eh, noturējusi daudz eh, seminārus un piedāvā jauniešiem arī algu. Un es atceros, ka es runāju ar jauniešiem šī asociācijā, un būtībā viņu vecāki jau bija zaudējuši cerības, jo viņi uzskatīja, ka šiem bērniem, invalīdiem, jauniešiem invalīdiem nebija nekādu lielu eh, iespēju, bet eh, tagad šiem mm, jauniešiem ir iemesls celties no rīta, viņiem ir cerība, viņiem ir ko darīt, un tieši tas ir nepieciešams, to nav viegli panākt, bet visiem mums būtu jāstrādā ar šādu mērķi, mums ir jāizmanto Eiropas Savienības struktūra fondi šādu mērķu sasniegšanai, un arī tādās dalību valstīs, kur ir ļoti smagas šāda rakstura problēmas, un valstīs, kuru situācijas tikpat drūma kā manā, un mums jāstrādā kopā, lai situācija jauniešiem uzlabotu. Paldies! Tagad vārds Ašerādena kungam. Bet uh, vispirms pāris uh, komentāri no manas puses, saka priekšstādātāji. saistībā ar to, ko Šrādinkungs minēja iepriekš par to, kā struktūra fondus varētu izmantot, lai risinātu situāciju Latvijā. Kāds ir jūsu viedoklis par daudzgadu finanšu schēmu? Un ko jūs domājat par to, ka 25% būtu atvēlēti kohēziju fondam? Un tas, ko jūs teicāt par migrāciju. Es nezinu, vai es uh, to varētu teikt šeit, bet manā jaunībā es uh, uzzināju, ka Ļeņins teica, ka tie, kas brauc projām, balso ar kājām. Vai jūs esat saskārušies ar lielām grūtībām, lai panāktu, ka šie 10% atgrieztos mājās? cik lielā mērā jūs prāt izmantotās zāles nebija piemērotas. Jūsu valsts vienmēr tiek minēta kā piemērs, kā paraugs. Un arī baroneses kundze bija patīkam pārsteigta. Jums bija ļoti smaga taupības programma. Un cena, ko par to samaksājāt, bija 10% iedzīvotāju, un esmu pārliecināta, ka šie 10%, kas balsoja ar kājām, tur bija arī ļoti daudz jauniešu, vai es varētu vairāk par to pastāstīt. Un treškārt, vai jūs varētu pastāstīt arī par Latvijas saimas iesaistīšanos, izstrādājot pasākumus, kurus īstenoja Latvijas valdība. Tātad, citiem vārdiem, vai saima bija pietiekami iesaistīta šajā procedūrā pirms SVF pasākumi tika īstenoti? Nu, gan es saņēmu daudz jautājumus. Uh, attiecībā uz uh, scenāriju, ko Latvija izvēlējās, es mēģināšu to atbildēt šādā veidā. Ja būtu iespēja vēlreiz nonākt tajā pušā punktā un izvēlēties uh, valūtas devalvāciju vai iekšējo devalvāciju, pilnīgi noteikti es teiktu, ka mums ir uh, bija Latvijas valsts izvēlējis pareizi ceļu, iekšējo devalvācijas ceļu. Uh, vienīgais, ko mēs darītu savādāk, ir mēs noteikti neļautu valsts iedzīvotājiem tik bezatbildīgi rīkoties ar aizņēmumiem, un mums jāsaka, ka trīs gadu laikā uh, Uh, banku spiedienu rezultātā iedzīvotāju parāds kļuva līdzvērtīgs valsts ārējiem parādam, kas arī ir lielā mērā ir par pamatu, kādēļ cilvēki atstāja valsts, lai spētu norēķināties ar saviem kreditoriem. Ja mēs runājam par aizbraukušiem cilvēkiem, jā, tā ir ārkārtīgi smaga cena. 10% uh, valsts iedzīvotāji ir pametuši valsti Un, protams, smagākā ir tā ir tieši tajā sadaļā, ka tie ir iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 35 gadiem. Tie ir ekonomiski visaktīvākie cilvēki, tie, kas negaidīja, tie zināja, ka ir darba iespējas ārzemēs, viņi devās tur strādāt. Un tādēļ šobrīd ir ārkārtīgi svarīgs uh, Latvijas izaugsmas plāns, un es gribu teikt, ka tas izskatās kopumā diezgan cerīgi, ja uh, lielā daļā Eiropas valstu mēs dzirdam pa par darba algu samazinājumu, tad es gribētu teikt, ka pagājušajā gadā mēs redzam darba algu izaugsmu Latvijā, un mēs redzam arī tādu izaugsmu šobrīd, un es tiešām aicinātu arī pārējās valsts diezgan drosmīgi raudzīties uz šo te konsolidācijas pasākumu veikšanu, jo, jā, īs brīdis ir ļoti smags, bet tai pašā brīdī mēs esam atgriežies uz, šajā brīdī mēs esam atgriežies uz izaugsmas ceļa, un mēs redzam arī, ka uh, daudz uzņēmumu strādā tajā virzienā, lai spētu sabalansēt tās darba algas, ko viņi maksā savos uzņēmumos, ar tām darba algām, ko saņem mūsu tautieši, kas ir atstājuši Latviju, un daudz uzņēmumu, ceļš industriālajā sektorā, ir ārkārtīgi uh, sekmīgi šajā jomā. Vēl viena krīzes mācība, ko es gribētu minēt, ir tas, ka krīzes laikā totāli tika restruktūrēta Latvijas ekonomika. Tas, ka Latvijai bija pieejama milzīga kredīta resursa, radīja situāciju, kad, ieejot krīzē, Latvijas tautsaimniecības eksports bija apmēram 20%. Šobrīd Latvijas tautsaimniecības eksports ir 80%. Un mēs redzam, ka uh, tieši tas pamats ir bijis šeit cenu korekcijai valstī, un Latvija ir bijusi kļuvusi ļoti konkurētspējīga. Un šajā sakarā es gribētu teikt vienu ārkārtīgi svarīgu lietu attiecībā uz fondiem, jā, attiecībā uz uh, fondu nākotnes sadalījumu, tad Raugoties no Latvijas viedokļa, protams, mums visi fondi ir ārkārtīgi svarīgi. Gan kohēzijas fonds, gan lauksaimniecības līdzfinansējums, kur Baltijas valsts saņem relatīvi mazāku finansējumu. Taču es gribētu Eiropas komisiju darīt ļoti uzmanīgu vienā virzienā. Tas ir nesamazināt zinātnes finansējumu un zinātnes un inovāciju finansējumu. Un vienīgā izēja, kā es redzu, attiecībā uz Latvijas tautsainicības attīstību, ir uh, radīt augstas pievienotās uh, vērtības darba vietas. Un tas ir mūsu valdības galvenais fokus - attīstīt šobrīd, teiksim, virzīt attīstību tieši šajā virzienā. Uh, turpināt eksporta izaugsmu un fokusēties uz augstas pievienotās vērtības darba vietām. Paldies! Merci beaucoup, merci aussi cette ambition pour votre pays. Paldies, tas ir tiešām laba apņemšanās jūsu valstī, un mēs arī veltam jums izdošanu šai ziņā. Labi, mūsu pēdējais eksperts parlamentārietis, um, dod vārdu viņam, kas pārstāv, protams, arī darba lietu komiteju. Lūdzu, jums vārds. Jā, es arī vēlētos no savas puses norādīt to, ka vismaz lielā mērā piekrīt baronisē. Jā, tas, ko mēs saprotam, ka jauniešiem pašiem jāsaprot arī savu atbildību un disciplīnu. Bet tas jau nenonāk arī pretrunā arī varbūt to, ko sacīja pretrun baronēs. Tātad mums ir jāatrod tāds modelis, tas ir sadzināms, ka jāsaista praksa ar teoriju. Tātad mācoties jā, jā, paralēli jāapkust arī praksa. Un tādā brīdī, kad eh, saņemot, sasniedz zinām vecumu, tad jaunieši jau var sasaistīt gan savu formālu izglītību ar praktisko pieredzi. Es domāju, vēl nozīmīgi incentīvu, kas var, inicitīvu, kas varētu nodrošināt jauniešu vispār izredzes uz pat pamatīgu darbu, nevis tikai kaut kādu gadījumu darbu. Tad mēs runājam par jauniešiem kas šobrīd visvairāk cieši no bezdarba, ir um, Eiropas dienvidos, arī Portugālē. Um, mums ir bijuši ļoti nopietnas problēmas ar uh, aust, uh, taupības pasākumu ieviešanu. Bet mēs redzam, ka tomēr arī šodienas izskatie viedokļi par fiskālo pielāgošanos un tās sekām uz ekonomiku un arī jauniešu nodarbinātību tad mums jāpanāk, ka tomēr jaunieši savā noteiktā dzīves posmā tomēr iegūst šo būtisko iespēju. Visam ir ļoti nopietnas sociālās sekas, tam ir, to nevar izvairīties no tām. Es domāju, mūsu valdības skaidri šobrīd eh, mēģina panākt visdažādāko darbību kopumu. Jūs nevarat varbūt piekrist visefektīvākajai, vai tas ir visefektīvākais veids vienmēr, bet katrā ziņā valdības mēģina apkarot tās pašas nelaimes. Es domāju, nav veids tikai runāt par Portugāles ekonomiku, bet ir jāskatās arī plašāk. Tātad ir jāsaprot, ka zaudēt darba vietas, mēs nereķināmies, ka mēs zaudēsim tik daudz darba vietu. Šobrīd mēs darām visu, lai radītu jaunas darbvietas. Viens ir valsts investīcijas, un otrs ir ārvalstu investīcijas. Un tādēļ šī lieliskā iespēja jauniešiem iegūt ārvalstu stipendijas, un tas ir ideāli. Ārvalstu tiešās investīcijas ir šobrīd ļoti sarežģīts, jo, nu, ir globālā krīze, un mēs vēlamies tomēr to risināt un piesaistīt ārvalstu kapitālu Portugālē, jo ir jau valstis, kas to sekmīgi tomēr dara. nu, es nevēlētos izklausīties ārkārtīgi pesimistisks, un es arī neesmu pēc pārliecības pesimists, kā daudz varbūt domā un citi ir, bet es domāju, svarīgākais ir, lai mēs nodrošinātu, zinām, elastību Spānijas un Portugāles ekonomikā, un tādā ziņā es piepratīju, pie, aicinātu tomēr visus vienoties par solidaritāti, par sastarpēju solidaritāti. Es domāju, šī solidaritātes uh, iedzīvināšana Iberijas pussalā vismaz tas ir absolūti svarīgi. Mm, pat Grieķiju mēs zinām, ka tur daudz problēmas ir pat vēl smagāks nekā Portugālē. Mēs arī izrādām solidaritāti Grieķijai. Tieši tādēļ Eiropai tik ārkārtīgi svarīga sadarbība. Nu, Portugālē jau nav nekāds tāds, nu, tagad mācību grāmatu variants, kur tad visi izlasa un viss ir skaidrs. Mēs esam procesā. Mēs risinām lietas, un vienlaikus mēs paturam prātā to, kāds ir atšķirības, viedokļa atšķirības, eh, reālās atšķirības, un nevar būt tā, ka vienkārši jūs pārcelt no vienas valsts pieredzi uz citu valsti. Tik vienkārši tas nenotiek. Bet arī mēs mēģinām samazināt valsts budžetu. Mēs arī paši ieviešam savus taupības pasākums. Un tomēr mēs ņemam vērā arī mūsu īpašos apstākļus, tāpat kā citas valsts. Un Eiropas mērogā mēs to varam izdarīt. Tieši tāpēc Eiropas sadarbība ir tik būtiska. Paldies, paldies jums visiem! um, šajā pēcpusdienā mums izdevās noturēt divas lielas uh, plenārsesijas un uh, arī no manas puses dažas piezīmes. Pirmkārt, es varu piekrist Kanavāro kunga komentāram. Pirmkārt, mēs nodrošinām plenārsesijas sākumā arī diezgan labu geogrāfisko pārstāvniecību, ļoti labi. Un otrajā pusē mēs uzklausījām, protams, galvenokārt tieši tās valstis, kurā šie jautājumi ir nacionāla līmenī ļoti svarīgi. Un tas bija tā kā savas prakses, savas piemēra dalīšanās savu pieredzi. No manas puses varbūt būtu vēl pieci punkti. Papildus tas, ko saka eksperti par papildus daudzādiem indikatoriem, multiplikatoriem kas sarežģīja arī zināmas problēmas. Nu, mums jāskatās par to, kādā veidā mēs šīs pielāgošanās programmas varam īstenot un arī attīstīt. Kā mēs varam arī risināt šos jautājumus ar sociālajiem partneriem. Nu, kādā ziņā mēs uzskatām, ka tie būtiski faktori, mums ir jānodrošina šo reformu īstenošanu, uz optimāliem apstākļiem. Galu galā tie atkal ir vecās debats par visu to nolu. Valstīs, kurā krīze ir bijusi vissmagāka. Nu, tajās valstīs. Ir zināms, protams, līdzdzības Un tur ir bijušas problēmas ar sabiedrisko konsultāciju. Un vēlēšanos skatīties patiesībā acīs un risināt problēmas. Nekā tajās valstīs, kas tiešām konfrontēja un pieņēma problēmas, kā tās stāv. Nu, gal galā, jā, un vispār krīzes mēs saprotam lietas, kas sākās ASV, nu, mēs, protams, domājam par savu stabilitāti mūsu nodrošinājumu stabilitātes pasākumiem, mēs bieži vien domājam, ka varētu izvairīties vai mīkstināt krīzes sākas. Par stabilitātes mehānismiem nu, tur jau katrā ziņā vajadzētu precīzi pateikt. Ka te glābiņš ir sociālai tīkli. Bet nu ko, kopš krīzes sākuma pagāja pieci gadi, un izskatās, ka mēs esam pamazdējuši to, kas sākumā bija tik skaidrs. ja mēs uzreiz runājam par automātisko stabilizācijas mehānismu ieviešanu un piemērošanu, tad nu uzreiz ir jautājums par to, kādā veidā šo automātisko stabilizāciju nākotnē Eiropas līmenī varētu izveidot. Nu šobrīd ir skaidrs, ka šī loģika ir tāda atmesta. Ir tik daudz lietas tagad pārņemts it kā uz sevi, kad īstenībā kļūst gandrīz vai. Vai problemātiski runāt par kaut ko sociālo aizsardzību. Un lūk, tieši sociālības aizsardzības atmešana kļūst par ļoti svarīgu multiplikātoru problēmai. Tad vēl ko kolēģi teica no nacionāliem parlamentiem par to, ka Eiropas parlamentam ir bijusi vairākas reizes uzticēts šis uzdevums risināt sarunas arī trojku, kas dodas uz kādu no dalībvalstīm, un ka vajadzētu šo trojku pārvest par kvartetu un iekļaut arī starptautiskās darba organizācijas pārstāvis. Mēs jau vairākas reizes esam par to runājuši, arī ir iznājuši sarunas ar ILO, starptautisko darbu organizāciju. Gal galā tur ir brīnišķīgi eksperti, kas ļoti labi varat arī līdzdarboties trojkas darbos. un galu galā viņi varētu paņemt sociālos jautājumos to, ko finanšu jautājumos veids starptautiskais valūtas fonds. Nu, tā ir tāds mūsu parlamenta priekšlikums. Un es domāju, ka tādā ziņā mēs arī nodrošinātu tādu globālāku pieeju daudzām problēmām. Ceturtais komentārs. kur mēs runājam par padomis plānotiem pasākumiem. Mēs ļoti labi zinām, ka plāns no vienas puses tad ir arī, protams, milzīgās pretrunas starp ekofinu un um, sociālo lietu padomi. Jūnijā jau bija runas par to, ka jāpārstrādā elastības klauzula un ka tām būs tieši ietekme arī uz vispārējo sistēmu. Ne jau viss tik strauji notiek un mainās, tā kā mums jāskatās, kā mēs varam panākt papildus arī šeit vēl elastību. Mēs vienmēr runājam par jauniem instrumentiem, ne jau viss ir izpētīti un ne jau viss arī mēs varam uzreiz piemērot. Mēs, piemēram, varam noteikt, kas ir bijis Vācijā, Beļģijā, Francijā, citur. Bieži vien tiek norādīts, ka taupības pasākumi ir um, vienīgais ēž, bet tas kļūst vēlāk par tādu mm, ilgtermiņu jau. Tad no otras puses saka, ka uh, aizdevumu procentu likmes vajadzētu tomēr noteikti nedaudz brīvāk lai varētu dalībvalsts tomēr elastīgāk rīkoties. No nu, šie jautājumi vēl būs arī aktuāli turpmāk, arī Eiropas padomē. Es uzskatu, ka, ja mēs vēlamies tiešām panākt veiksmīgu modeli, tad, nu, to nevar vienkārši atstāt tādā vienvirziena saruna ceļā starp komisiju un konkrēto dalībvalsti. Ir jābūt tā, kā mēs izprotam sevi kā Eiropas Savienība, saprotam kā kopīgās problēmas un no taupības pasākumiem mēs pārējām uz ilgtermiņu tomēr risinājumiem. Un jau arī šodien mēs dzirdējām, protams, arī, kad Lamasūra kungs, mans kolēģis, arī vadīja sanāksmi kur mēs runājam par pievienoto vērtību, ko mēs radām Eiropā, Eiropas budžetā. Nu, to mums arī jāturpina atbalstīt. Savādāk būs visam grūti vēl atrast cits risinājums izlaušanos no krīzes. Nu, šīs lietas nav tik pašsaprotams. Kādā ziņā? Ja mēs runājam par daudzgadu finanšu schēmu, tad šie papildus izdevumi ir jāvirz uz to, ka tas nāk par labu Eiropas sociālam fondam. Tas ir skaidri jāieraksta. Jā, tas ir tas, ko mēs sakām. Jā, vajag cementu, betonu kaut kur ieliet jaunas uh, infrastruktūru, viss skaidrs. Bet līdz ko mēs runājam par sociālo, tad nekā. Piemēram, jūs braucat uz Portugāli. Man liekas, tu pietiek pilnīgi ar automaģistrāļu. Bet, ja jūs gribētu nākotnē varbūt domāt par citu digitālo infrastruktūru, platjos savienojumiem, nu, bet tas arī ir nākamais. Bet sociālās izdevumi, tas īstenībā, manuprāt, pat nevienā brīdī var kļūt vēl svarīgāki. Un tas būtu skaidri jāapsaka. Tātad šie noteikti ir 25%, kuri būtu skaidri nosakāmi sociālai politikai. Un tad arī tiešām būtu jānosaka arī Lašla Andora komisāra piedāvājums, tas tiešām tas, ko es atbalstu. Nu, paldies jums visiem par šodienas arī garajām sarunām. Mēs atkal tiksimies un vēl arī jūs atgādināt, ka mēs tiksimies arī šeit, šajā parlamentā, kā, kur jūs esat ielūgt uz vakariņām kas ir norādīts jūsu ielūgumu uh, kartē, tad, tad tas skaidri norādīts, un mēs aicinām jūs uz vakariņām, kur, uz kurām tad jūs precīzi ielūdz uh, parlamentu priekšsēdētājs Mārtiņš Šulcs. Un mums būs arī uh, Pīters Prats, kas ir Eiropas centrālās bankas valdes loceklis, viņš mums sniegs arī galveno uzrunu un runā par izaugsmu stratēģiju un dal, um, nodarbinātības um, ražošanu Eiropas centrālās bankas skatpunkts. Tas ir vakariņu tēma. Un beidzamais šī caurlaide, kas mums ir piešķirta, ir arī derīga grīdien. Tā ka lūdzu šovakar neizmetiet jums piešķirt caurlaides kartiņu. Nu ko, savādāk tad tieks nenāks vakariņām, tiekamies rītdien. Paldies rītulkiem un visiem tad uh, eh, labvakar.